Good afternoon, colleagues. Um, Labu pēcpusdienu, kolēģi, ja jums nav iebildumu pret darba kārtību, tad uzskatīsim to par apstiprinātu un pārēsim pie otrā darba kārtības jautājuma. Valodu režīms. Gribu jums teikt, ka tulkojums angliski un gēliski nav pieejams. un nonāk līdz ar to pie referentu iecelšanas atzinumiem attiecībā uz koordinātoru sanāksmi. Džija no FDD iecelta par referentu atzinumam, ar ko groza regulu par Euratom. Tas ir tā arī vienīgā rekomendācija, kas tika izteikta, un komiteja cerams var šo rekomendāciju apstiprināt. Jā. Trešais darba kārtības punkts, kolēģi Pie mums ir ieradies Matijas Ruete. Viņš ir Home ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors. Atcerēsimies Duprekunga jautājumu pagājušu nedēļu un attiecīgo ziņojumu, ko apspriedām. Tur uzdevām svarīgus jautājumus par datubāzēm, to savietojamību Tie tiešām ir tādi pamat jautājumi, kas svarīgi dalībvalstīm. Un virknē gadījumu jau šo, eh, jau minēja to, ka mums ir vajadzīgs dziļākas diskusijas par to ar Matijas Surueti. Priecājos viņu šeit redzēt, lūkšu viņu prezentēt darbu, kas paveic līdz šim augstu līmeņu darba grupā, ekspertu darba grupā. Tātad datu bāzes sadarbspēja. Atgādināšu, ka šī grupa Mm, Roetas kungs izveidoja saskaņā ar paziņojumu par spēcīgāku un biedāku informācijas sistēmu dro, robežām un um, drošībai. Tas bija 16. aprīlī. Un arī Tieslietu iekšlietu padoma apstiprināja šīs darba grupas pastāvēšanu. Divas sanāksmes ir nonikušas, apakšgrupas ir izveidotas. Uh, Tātad grupa savā darbā strādā pie svarīgiem un ļoti delikātiem jautājumiem, kas arī mūsu kompet nu, komitejas kompetencē. Priecājos, ka viņi tāpat vēlas ar mums apspriest visas šīs sistēmas, identificēt kļūmus, iztrūkumus. Ļoti svarīgi izvērtēt pašreizējās sistēmas, ir tīpaši tajās dalībvalstīs, kur redzam būtiskas uh, eh, kļūmas. Uh, Mani turklāt informēja, ka atsevišķi deputāti, kas vēlējās ierad, ierasties, tomēr netika, ša, ne, nevarēja ierasties, jo zaļai grupai brigē šodien ir izbraukuma sanāksme, tāpēc ir, par to atvainojos ar kārtīgi skumi, kā jau vienmēr pirmdienas nebūtu nav tās vienkāršākās dienas, bet redzu, ka atsevišķi deputāti tomēr ir šeit, tas labi. Uh, Un domāju, ka varbūt eh, bija vērts tās pāris minūtes pagaidīt pirms sākām. Tātad, Maties, liels paldies, ka jūs esat šeit un lūk jums vārds prezentācijai. Priekšādētāji pateicos, Klod. Man liels prieks būt šodien šeit, kā jau vienmēr. Nu, un iespējams, ka šī ir pirmā reize, kad es runāšu par tēmu, kas ir stipri atšķirīgs no tā, par ko runāju parasti. Centīšos sniegt jums kopsavilkumu par augsta līmeņa darba grupas darbu. Man ir tas gods to vadīt. Jūs teicāt, ka es to izveidīju, nu tas gluži tā nav, tā bija komisija, kas to nolēma izdarīt. Es vienkārši izpildīju viņu lūgumu kļūt par šīs grupas vadītāju. Kopējā šīs grupas darba ideja ir veidot strateģisku redzējumu par to, kā izmantot un lietot datus gan attiecībā uz robežu pārvaldību, gan drošību, kā padarīt šos datus efektīvākus, liederīgākus un kā identificēt risinājumus, kas ļautu eh, nu, uzlabot šo sistēmu. Komisijas paziņojumā tika teiks, ka šāda augsta līmeņa ekspertu darba grupa tiks izveidota, Tobrīd es domāju, ka būs 5-6 brīvprātīgie, kas uz šo darbu grupu ieradīsies, bet, nu, beigu beigās ir noteicis tā, ka, nu, es negribētu teikt, gluži, ka šī darba grupa ir lielāka par Lība komiteju, bet ir ļoti aktīva līdzdalība. Grupa ir visai apjomīga, visas dalībvalstis nosūta pārstāvis uz šo darba grupu, arī no aģentūrām ir pārstāvi klāt. Eiropola pārstāve, Eurīsa, Frontex, Eirojust un citi. Tāpat arī esam pārliecinājušies, ka Eiropas parlaments tur ir pārstāvēts, komitejas pārstāvi tātad. Un sekretariāta pārstāvi kā novērotāji tur šo pārstāvību īsteno. No Un kopš pēdējās grupas sanāksmes es klāt arī vēlējos pārliecināties, ka arī datu uzraudzības organizācijas pārstāvis ir klāt. Tā lai mums tiešām ir tādi visai plaši pamati diskusijām. Kāpēc komisija uzskatīja par vajadzīgu šādu grupu izveidot? Tāpēc, kā ārkārtīgi daudzi uzskata, ka tas, kā mēs īstenam datu pārvaldību Eiropas Savienības līmenī, ir, nu, tāda nedaudz novecojis pieeja. Mums ir vajadzīgs tāds svaigāks skats uz to visu. lai mēs varētu izpildīt nu, to, tās prasības, ko nosaka ar vien pieaugušie terorismu draudi. Tāpat esam dzirdējuši kritiku par efektivitāti informācijas pārvaldības ķēdē gan starp dalību valstīm, gan aģentūrām, gan tiesību sargāšanas jomā, gan robežu pārvaldību jomā. Grupu izveidoju, pamatojoties uz šādiem apsvērumiem pirmām kārtām, un domāju, ka tajā varēsiet man piekrist. Uh, informācijas sistēmām ir jābūt vienai otru papildinošām, jāizvērās no visāda veida pārklāšanās un, ja pastāv pārklāšanās, tad tas ir eh, jānovērš. Tāpat laikā, jā, protams, jārunā arī par iztrūkumiem, jeb tukšajām vietām, vispirmām kārtām tādas identificējot. Jāskatās uz modeļu pieeju, pilnībā izmantojot tehnoloģiju attīstību uzlabojot tādus principus kā privātums pēc noklasējuma, nu, respektīvi nu, pēc visas šīs formas, un turklāt jāskatās uz informācijas sistēmām, lai pārliecinātos, ka pilnībā tiek respektētas pamattiesības ēst pilsoņu, jo man tas attiec arī uz trešo valstu pilsoņiem. Un mums vajadzētu arī pētīt iespēju informācijas sistēmas padarīt pa savstarpēji savietojumām, sadarbīgām, ja tas ir nepieciešams un iespējams. Tad tādā gadījumā šīs tēmām vajadzētu ņemt vērā dažādu veidu riska faktors un arī meklēšana šajās sistēmās būtu jāuzlabo, jāaptver vienkāršāk nekā tā ir šobrīd. Man jums jāstāsta šobrīd par pašreizējo situāciju ar da darba grupā. Un es vēlētos varbūt, nu, to visu tā mazliet atšķaidīt, nu, net, netik koncentrētā formā, varbūt jums to pasniegt, jo šī darba grupa tikai pavisam nesen uzsāka darbu un šķiet, ka vēl neesam tik ļoti labā situācijā, lai varētu jums skaidri izstāstīt, par ko viss risinās. Pēc nākamās sanāksmes varēšu sniegt jums vairāk informācijas. Džulians Kings arī ieradīsies pie mums šķiet 8. novembrī Un viņš arī parāda ļoti spēcīgi interesi par šo ekspertu darba grupu, tāpēc varēšu pēc nākamās sanāksmes pastāstīt jums arī to, ko domā viņš par pašreizējo situāciju. Bet, ja nu es tā varētu izteikties, tad šobrīd esam eh, līdz šim koncentrējušies mm, grupas darbā un apakšgrupās mm, tāpat uz to, lai identificētu pirmām kārtām pašreizējo sistēmu izmantošanas aspektus. Un šai kontekstā, protams, jāsaka, atsevišķos daļās esam piedzīvojuši sarūktinājumu, respektīvi nav notikusi pilna īstenošana. Uh, Nu, uz atsevišķām liet, aspektiem ir uzsāktas pārkāpuma procedūras, bet cenšamies arī noskaidrot, kas tad notiek visās šais, visos šais posmos. Un tāpēc var jums teikt, ka faktiski mēs būtībā šeit runājam par trim pastāvošām sistēmām, varbūt četrām. Un tad VRS, SIS un Eirodak. Bet, nu, protams, um, šobrīd norisinās sarunas un Eirodak mainīšanas, grozīšanas process, tāpat arī visa šī izslēgšanas, izstāšanās sistēma. Iespējams, ka pavisam drīz runāsim arī par ETIES, tādu kā Eiropas ESTA. Es domāju, ka tiešām uh, ir tas īstākais laiks, kad izskatīt pašreizējās sistēmas, izvērtēt tās, tās, cik tās veiksmīgi vai neveiksmīgi tiek izmantotas, kādas ir šīs, kādi ir šie iztrūkumi, un tad skatīties uz to sasaist ar citām sistēmām. Nu, lūk, esam izveidojuši trīs darba apakšgrupas, viena pēta pašreizējās sistēmas, viena apakšgrupa skatās uz jaunām sistēmām un tad viena apakšgrupa strādā ar sadarbspējas jautājumiem. Visa šīs apakšgrupas atskaitās augsta līmeņa ekspertu grupai. kas attiec uz sadarbspējas apakšgrupu. Eksperti jau ir noturējuši ļoti auglīgas diskusijas par savietojamību informācijas sistēmu gadījumā, bet vienlaikus viņi skatījušies arī uz universālās ziņošanas eh, formātu, jeb universal messaging formātu, tāpat arī diskusijas ir bijušas ļoti atklātas, atvērtas. Un, protams, visas puses izrāda vēlmu šo sadarbību īstenot visaugstākajā līmenī. Strādājam pie tādām lietām kā mērķi ierobežošana un pilsoņu individuālo tiesību aizsargāšana. Tas viss tiek paturēts prātā. Esmu ārkārtīgi apmierināts ar to, ka iespējams jau decembrī varēsim pie jums ierasties un sniegt jums starposmu ziņojumu. Un tas, protams, būs daudz saturīgāks nekā tas, ko es jums varu pastāstīt šobrīd. Mēs vēlamies, lai šī augstā darba, līmeņa darba grupa jau pavasarī savu ziņojumu finalizētu, un tad, pamatojoties uz to, iespējams ja nāktu klajā ar rekomendācijām turpmākajiem likumdošanas priekšlikumiem. Jūs jau zināt, ka šobrīd gatavojam tiesību aktu par Eulīsa. Un visdrīzāk tas sakritīs arī ar šīs darba grupas gala ziņojumu publicēšanu. Kā jau teicu, Darbs šobrīd turpinās. Mani interesē arī jūsu viedoklis attiecībā uz cerams, ka jūs dosiet jautājumus, varēšu uz kādu no tiem arī atbildēt. Bet nu šķiet, ka rezultāts varēsim apspriest tikai tad, kad darbs jau būs pavirzījies uz priekšu. Paldies, priekšādātāji. Šķiet, es tāpat jau esmu izteicies pārāk ilgi. Lielas paldies, sakam, Rājas kungs. Nu tā tad lūk. Faktiski jūs izklāstījāt grupas darba mērķus un teicāt, kad varēsiet atgriezties. Protams, arī pie mums astot, nu, astotajā ieradīsies komisārs Kings, atbildēs uz tiem politiskāk raksturu jautājumiem. Kolēģi, tagad došu vārdu visiem tādā secībā, kā viņi ir pieteikušies. Un pirmais runātājs ir SIS-2 referents. Kārlis Lūdzu, tev vārds. Paldies, priekšsādātāja Roita kungs, paldies par jūsu ierašanos, par prezentāciju. Man ir virkne jautājumu, tāpēc uzreiz tiešos pie lietas. Pirmām kārtām pagājušā nedēļa priekš SIS priekšād, uzraudzības koordinācijas grupas priekšsādātāja šai komitejai teica, uh, ka grupa nebija daļa no, nav daļa no šīs augstā līmeņa ekspertu darba grupas, ņemot vairāk, ka šai darba grupai taču ir ļoti plaša eh, zināšanu bāze un eh, informācija, pieredze. Mans jautājums ir šāds, kāpēc šī darba grupa nav daļa no šīs eksperta darba grupas. Otrs jautājums - sadarba spēja un savietojamība, kā arī viens meklēšanas interfejs. Nu, tās ir divas dažādas lietas. Tāpat laikā iespējams, ja nu, ar šiem abiem jautājumiem varētu risināt vienu lietu, respektīvi veicināt pašreizējo sistēmu efektīvāku izmantošanu. Sanāksmē 20. jūlijā apakšgrupa, kas strādā pie pašreizējām sistēmām, teica, ka lielākā daļa dalībvalsti jau izmanto vienu meklēšanas intervēs, vienotu meklēšanas intervēs. Vai jūs piekrītat, ka būtu daudz ātrāk un um, arī taupīgāk, rentablāk, iespējams, vienlaikus atbilstīgāk respektējot uh, tiesības, ja mēs līdzīgi pie izvēlētos piemērot Eiropas līmenī? Uh, Trešais jautājums. Šajā pašā sanāksmē tika teikts, ka tiek veikts obligātas pārbaudas attiecībā uz ārpus ES, pils, ka netiek veikts sistemātiski pārbaudas attiecībā uz ārpus ES pilsoņiem. Vai jūs varētu to komentēt? Un divi jautājumi par SIS-2. Es domāju, ka bažas rada fakts, ka piecas dalībvalstis valstis veido, no nu, piecām dalībvalstīm nāk vairāk kā puse brīdinājumu signālu, un 70-80% nesmu precīzi pārliecināts no viss. Tāpat laikā arī piedā, pie, piegādā šīs piecas dalībvalstis. Vai ir kāda secinājuma, ko mēs no tā varam izdarīt? Kāpēc tas tā ir? Un pēdējais jautājums. SIS 2 līdz šī gada beigām paredzēts eh, vidustermiņu pārskats, un pēc tam vajadzētu sekot novērtējumam. Mans jautājums ir šāds. Vai augstā līmeņa ekspertu darba grupa, eh, nu, kaut kādā veidā dos ieguldījumu šāda, šī ziņojuma sagatavošanā. Iebinējumi paldies, tālāk Dupraikungs. Priekšādētāji, paldies. Paldies Rutas kungam par sniegto informāciju. Nu, un, protams, ka šī informācija ir nu, visai tāda primitīva, bet, kā jau saprotu, šī grupa vēl tikai vēl sāk darbu. Tas, ka to bija vajadzīgs izmantot, tas ir pašsaprotami. Varbūt, ka pat vajadzēja krietni agrāk to jau darīt. Jo mēs arī komitejas līmenī vairāk kārt esam uzstājuši, cik ļoti svarīgi nodrošināt šo sistēmu sadarbspēju. Jautājums par darba grafiku. Jūs sakāt, lūk, pirmais ziņojums būs decembrī. Bet ir jau priekšlikumi faktiski, kas tiek analizēti mūsu komitejā, vai ne tā? Tie jau ir iesniegties, saprotu pareizi, es domāju par Eirodaku Te es domāju par ierašanās un iz, izceļošanas sistēmu, un, manuprāt, šī sadarbspējas sistēma starp šīm divām sistēmām jau pastāv. Ļaujiet man jums dot piemēru. Jūsu darba grupai arī vajadzētu, nu, darboties tā uz tādas steidzamības pamatiem. Uh, Vajadzētu varbūt līdz ar to modificēt visu šo struktūru iekšpusē, ja mēs nevaram šos priekšlikumus jau ņemt vērā. Nu, piemēram, ieceļošanas, izceļošanas sistēma un aerodak. Uh, Ieceļošana, izceļošana, nu jā, tas attiecas uz visiem trešo valstu pilsoņiem, viņu kontroli, pirkstu nospiedumiem, sejas atpazīšanu un tā tālāk. Te brīdī, kad viņi ierodas Eiropas Savienībā, un tātad datums, kad viņi ierodas, datums, kad viņi izbrauc. Nu, ja šāda veida um, dati nav, ja pilsoņi neizceļo pietiekam ātri, viņi kļūst par, nele, par nelegāliem migrantiem. Saskaņā ar Eirodak tāpat laikā nu, nav nekaut kādas prasības, kāpēc viņiem vajadzētu iesniegt informāciju par visiem šiem nelegāliem imigrantiem, kas atrodas viņu teritorijā, Eirodax sistēmai. Nu, un te taču pilnīgi pašos pamatos ir sadarbspēja vajadzīga. Tad jautājums ir šāds. Tad kāda tam visam jēga? Ko tad darīs ar šo Eirodaku? Nu, tikai tāda bibliotēka, dati ar nelegālajiem migrantiem. Es vienkārši gribētu zināt, Kāda tad ir šīs sistēmas liederība, ja netiek paredzēta šāda savstarpēja sadarbība starp sistēmu? Un turklāt tam jānotiek strauji, jo mēs jau skatām šos priekšlikumus, tie mums jau iesniegt. Mēs gal galā grasamies, jo esam drīz tos jau apstiprināt, uzsākt tālāk sarunas. Tāpēc mans jautājums, kāpēc ne, netiek prioritizēti šādi tiesība akti, nu, attiecībā uz, lūk, manis minētajām jautājumiem. Mrs. Zippel, please. Zippels, kundze, lūdzu. Paldies! Paldies arī Roits kungam par to, ka viņš šodien diezgan ātri pēc e, uzaicinājuma ir gatavs ierasties šeit un atskaitīties mums. Man ir daži jautājumi jums. E, kolēģis Koeliju jau noraidīja jums, ka datu aizsardzības grupa izrādās nav daļa no jūsu augstlīmeņa grupas. Varbūt jūs varētu precizēt, Jūs sacījāt, ka sākumā bija domāts, ka būs daži, tagad sakat, ka ir daudzi dalībnieki šajā grupā. Kas tad ir par ekspertiem? Es neprasu vārdus, bet no kurām jomām viņi nāk. Un kā tas atspoguļojas arī jūsu minētajās apakšgrupās? Kāds tur ir sadalījums? Kurš tur diskutē ar ko un kurš e, tur pienes savas ekspertzināšanas? Tad papildinošs jautājums par apakšgrupām. Jūs sacījāt. E, ka runa ir par to, lai izvairītos no pienākumu pārklāšanās starp datu uzkrāšanu, bet arī, lai saprastu, kur ir kādi caurumi datu pārklājumā. Tad vai apakšgrupas runā par esošajām sistēmām un e, meklē, kur ir kādi datu trūkumi vai e, pārklāšanās, vai arī uh, vēlme ir runāt par jaunām sistēmām, kur mēs pat vēl nezinām, kāds būs pārklāšanās, kur būs kādi trūkumi, un varbūt arī no tehniskajiem jautājumiem par sadarbspēju vēl. Mani tur interesētu tas, eh, cik daudz šīs grupas strādā paralēls paralēli, vai, vai notiek arī eh, informācijas apmaiņa starp šīm grupām. Tālāk par sadarbspēju vēl. Tur Jautājums ir, kā to saprast? Vai atsevišķās datubankas ir tā veidotas, ka tās viena otru papildina? Ja ir paredzēts, ka tās tiek savstarpēji iekšēji e, sasaistītas, ka viens policijas darbinieks, piemēram, var vienlaicīgi piekļūt dažādām datubāzēm, un vai būs ierobežojumi šādām piekļuvēm? Un šajā gadījumā arī tad sākas tehniskie aspekti, vai šīs datu bankas vispār spēja saprasties eh, savā starpā, vai ne, netiek izmantotas atšķirīgas valodas apstrādājot šos datus. Un ja pastāv aizdomas, ka kādam, kuram ir šobrīd pieeja SIS sistēma, varētu piekļūt arī Eurodac un citām datu bāzēm, uh, kas tad notiks ar tiem principiem, par kuriem mēs tikko lēmām? ka dati ir, ir ja, tikai un vienīgi jāievāc konkrētam mērķim. Un tagad, ja visas datu bāzes būs brīvi pieejamas visiem, nu tad tur e, es saskatu problēmu. Vēl viena problēma saistībā ar sadarbspēju ir tāda, ka es atceros, cik grūti mums bija uh, panākt, ka atsevišķās sistēmas SIS un VIS vismaz tehniski uh, ir savietojamas. Kā šīs problēmas tiks risinātas, ja mēs papildus veidojam jaunas datu bāzes? Kā tas ietekmēs kopējo sistēmu? Vai ir kādi konstatējumi jau? Un pēdējais jautājums. Jūs sacījāt, ka pavasarī būs ziņojums. Ņemot vērā to, cik daudz ir atvērtu jautājumu un arī par pārklāšanos nav skaidrības, vai tas būs tāds starpziņojums, jeb jau noslēguma ziņojums par eh, to, kā konkrēti būs jārīkojas, jeb eh, par ko tad īsti šais ziņojums būs. Tur būs kādi secinājumi, konstatējumi par turpmāko darbu, jeb varbūt par nepieciešamību eh, veidot jaunas datu bāzes. Paldies. Intvelds kundze. Paldies, priekšsarētāji. Principā es atbalstu to, ka tiek savienotas datu bāzes, kuras satur tādu informāciju, kas mums nepieciešama, lai aizsargātu savus iedzīvotājus. Bet man ir daži jautājumi. Pirmais no tiem pat uh, drīzāk ir mums pašiem, nevis Roits kungam. Es nedomāju, ka tas, par ko mēs šobrīd šeit runājam, ir tīri administratīvi tehnisks pasākums. Nē, es teiktu, ka tas ir politisks pasākums. Un man tad ir jautājums, kur tad ir visi? Kāpēc mēs to atstājam ierēģiem tādās eh, darba grupas sanāksmēs aiz slēgtām durvīm? Mēs runājam par lieliem politiskiem jautājumiem, kas ietekmēs eh, mūsu iedzīvotājs vienā vai citā veidā. Līdz ar to es nedomāju, ka mēs varam eh, skatīties uz to, kā tie ir tehniski jautājumi. Mēs jau kļūdījāmies šādu pieeju citās eh, lietās. Tas būtu jāpaceļ augstākā politiskā līmenī. Uzklausot Roets kungam, kungu sacīto, man īsti joprojām nav skaidrs, ko īsti jūs taisaties savienot. Jūs pieminējat virkni datu bāzu, bet man īsti nav skaidrs, Vai runa ir tikai par Eiropas datubāzēm? Ko, kas notiks ar nacionālām datubāzēm? Pagājušā nedēļā redzēju dokumentu par nacionālām datubāzēm saistībā ar dosjē par Schengens robežu kodeksu pārskatīšanu. Un biju pārsteigta redzēt, eh, kā šī informācija tiek uzkrāta, kā tās savienota, kā tur jau pastāv vienots meklēšanas saskarnes. Un tas, par ko mēs runājam, un es to uzsveru vēlreiz, nav tehnisks jautājums. Sadarbspējai tikai tehniska problēma. Patiesā problēma ir tāda, ka datubāzes netiek pareizi aizpildītas un izmantotas. Un, uh, Tieši kā Koeliju kungs sacīja, kā tas var būt, ka tikai dažas dalību valstis uh, veido vairāk kā pusi no visiem rezultātiem. Mēs varam saņemt visu datu bāzes pasaulē, bet ja informācija, kuru mēs meklējam, vienkārši tur nav ievadīta, vai arī meklēšana nenotiek atbilstoši, tad kāda jēga savienot visas šīs datu bāzes? Un domāju, ka mums jābūt arī piesardzīgākiem attiecībā uz uh, Eh, mītisku pilnvaru nodošanu tehnoloģijām. Tehnoloģija jau ir tikai instruments, eh, tas nepadarīs mūsu pasauli drošāk, ja mēs to neizmantosim atbilstīgi. Un man rodas sajūta, ka pēc 11. Eh, septembra ASV izveidoja jaunu mērķi, pilnīgu informācijas apzināšanu. Man tas liekas biedējoši tas man neizklausās kaut kas tāds, kas padarīs šo pasauli par patīkamāku vietu, kur dzīvot. Man drīzāk rodas sajūta, ka viss šis pasākums ir eh, tāda virzība uz eh, līdzīgu principu, kā tas ASV ir. Lauristīns kundze. Paldies, paldies Rots kungam par ierašanos un informācijas sniegšanu. Mēs saprotam, ka tā ir tikai sākotnē informācija, bet mēs, protams, gaidīsim pilnvērtīgu ziņojumu. Mans jautājums ir tā, no tās pašas e, jomas, kur iepriekšējie. Es piekrītu pilnībā Sofijas Intveldes sacītājiem, ka šis nav tikai sarežģīts e, tehnisks jautājums Bet eh, daudz kas eh, saistībā arī ar pilnvarām, eh, to izmantošanu un kontrolēšanu. Un līdz ar to mans pirmais jautājums ir šāds. Kad turpināsies praktiskais darbs, vai jūs strādājat arī pie kāda normatīvā tiesība akta vai kaut kā tāda, ko mēs varam apspriest, vai eh, šie noteikumi atbilst mūsu datu aizsardzības principiem eh, detaļās, jo es eh, saprotu, ka jūs cenšaties to ievērot, bet svarīgākā šeit ir tieši detaļas. Mēs ļoti gribētu redzēt kaut ko, ko varētu gan kontrolēt, gan apspriest šeit. Jūs minējāt sadarbspējas problēmu. Tas, protams, ir sarežģīts jautājums. Es nerunāju par lielajām datubāzēm, milzīgajām, bet kā ir sadarbspējas problēmām starp nacionālajām datubāzēm un Eiropas līmeņa datubāzēm? Esmu no valsts, kur nacionālās datubāzes tiek labi kontrolētas, un to izmantošana ļoti stingri kontrolēta. Un katrs uh, gadījums, eh, kad notiek eh, neatļauta piekļuvē, eh, tas ātri tiek atklāts un tam seko uzreiz aktīva rīcība. Policisti ir vairāk kārt atlaisti tikai tādēļ, ka ir personīgas intereses vadītī ielūkojušies šādās ierobežotas pieejamības datubāzēs. Vai mēs varētu saņemt pārskatu jūsu ziņojumā par faktisko situāciju dalību valstīs attiecībā uz nacionālām datubāzēm? un e, kā tās būs nepie, e, pieejamas, e, tad, kad būs faktiski nepieciešamība. No savas valsts dzirdēju bažas, ka atšķirības ir tik lielas, ka varētu šeit būt vairāk problēma nekā risinājumu. Un varbūt tad jāmeklē ar jaunu pieeju. Un kā ir ar metadatu harmonizēšanu starp nacionālajām datubāzēm un šo uh, lielo visaptverošo datu bāzi. Un, protams, arī tehniskā līmenī šis ir milzīgs darbs. Kas to dara? Vai ir kaut kāda publiska iepirkums? Kam tas tiek uzticēts? Vai tur ir kādi privāti uzņēmumi, vai kas veic šo darbu? Un kā šī procedūra te īsti norit? ir grupa, kas veic sistēmisku analīzi un uh, izstrādā darba uzdevumus, lai rezultāts uh, atbilstu tam, kas tiek sagaidīts. Tātad kā tas norit? Un pēdējais jautājums ir šāds. Jūs pieminējāt, ka augstu vērtēt principu uh, par privātumu pēc noklusējuma. Varbūt jūs varat precīzāk pastāstīt mums, ko jūs plānojat tur iekļaut? Vai jums ir kaut kāda skaidrība jau? Ko jūs konkrēti, konkrēti domājat ar privacy by design? Es saprotu, ka viss jau vēl nav gatavs, bet varbūt tās būtiskākās lietas. Paldies! Paldies! Un Anna Gomeša pēdējā sarakstā. Tātad pēdējā no runātājiem Anna Gomeša. Thank you as well, Mr. Paldies, Roitēs kungs, ka esat šeit. Vēlos jums jautāt. Es tad saprotu, ka runājot par sadarbspēju, jūs runājat ne tikai par piekļuvi datubāzēm, bet arī eh, aprīkojam sadarbspēju, kas atļauj piekļūt šīm datubāzēm. Un līdz ar to vēlos jautāt jums, Vai augstlīmeņa darba grupa ir pārbaudījusi? Vai, vai tas notiek dalību valstīs, tātad iekšienē, ne tikai starp dažādām dalību valstīm, bet vienas dalību valsts ietekmi, iekšienē starp institūcijām, tiesību sargājušajām iestādēm? Un tālāk Vai kiberdrošība ir viens no tematiem, pie kur tiek strādāts? Es domāju, It īpaši, ja jūs runājat par šo datu augstu novērtējumu. Tālāk. Attiecībā uz datu bāžu kopīgu lietošanu, datu eh, šo eh, kopīgu lietošanu, lai apkarotu korupciju un organizēto noziedzību, un eh, šīs zelta vīzu investoru programmas uh, kur eh, cilvēki var ierasties brīvi, pat saņemt pilsonību. Vai mēs esam nobaž, nobažījušies tikai par trūcīgajiem un neaizsargātajiem, kas klāvē pie mūsu durvīm? Un visbeidzot, jūs pieminējat arī ETIAS, kas varētu būt kā Eiropas ESTA sistēma Bet mūsu pasažieru datu reģistrs, par ko dalību valsts teica, ka tā būs eh, burvju līdzeklis pret terorismu. Tad kas tad tur īsti notiek? Kas notiek ar privāto lidmašīnu lietotājiem? Kas Eh, nodarbojas ar kontrabandu, skaidrs naudas vai, vai kaut ko citu. Kas viņus kontrolē, kas apmainās ar datiem par to? Thank you, Sophie. Something very quick, please. Just a... Sofija, pavisam īsi. Jā, jā, eh, īsi jautājums. Varbūt, ka jūs jau sacījāt, bet es eh, neesmu pārliecināts, ka es sapratu par dalību komitejā un uzņēmumu lomu, kas sniegs, tā teikt, materiālus Es vēlētos redzēt sarakstu ar uzņēmumiem, ar kuriem notikušas ir konsultācijas par tehniskajiem aspektiem, kas nākotnē teorētiski varētu būt tie uzņēmumi, kas varētu kvalificēties šādas uh, sistēmas uh, iz, izstrādē. Matejas, eh, jūs sacījāt, ka uh, sagatavosiet šo gala ziņojumu. Es vēlos precizēt, kad mēs saņemsim SIS-2 izvērtējumu ziņojumu. Es tad centīšos atbildēt uz jūsu jautājumiem, un tur, kur man nebūs precīzas atbildes, cerams, ka mēs varēsim eh, to sniegt pēc tam. Sākšu ar pēdējo jautājumu. Šobrīd komisijā mēs eh, tieši eh, skatāmies, ka ģenerāldirektorātos tiek gatavots SIS 2 vērtējums, tas būs salīdzinoši ātri gatavs, bet e, tur vēl turpinās starpdienas konsultācijas, un tas, tas viss tiek gatavots. Un viss eh, izvērtējumi, ja jūs saņēmāt no mums. Un tad tādā vispārīgākā veidā, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem, eh, sacīšu ka visi jūsu jautājumi parādīja to, cik svarīgi bija izveidot šādu grupu. Un deprēkungs jūs jau sacījāt, ka būtu bijis daudz labāk, ja tā būtu bijusi izveidot jau agrāk. Un savā ziņā mēs eh, gadiem ejot esam strādājuši pie dažādām IT sistēmām, kas iet pat tālāk nekā tās, eh, par kurām mēs strādājam Lībe komitejas kontekstā Un tagad mums, manuprāt, ir nepieciešamība apvienot spēkus un lai atbildētu uz Intvalds kundzes pēdējo jautājumu. Šobrīd mēs neesam sazinājušies ne ar vienu uzņēmumu. Mēs ar šim izmantojam EU līza attiecībā uz tehnisko kompetenci. Un man tad jāsazinās ar viņiem, lai noskaidrotu, vai viņi ir vērsušies pie kādas citas puses, lai saņemtu šādu informāciju. Galvenokārt eh, līdz šim dalību valstis un Eiropas Savienības aģentūras ir vadījuši šo procesu, cenšoties salikt kopā uh, informāciju, kas mums nepieciešama. Nevis uh, kaut kā, kā es saprotu, no jūsu jautājumiem um, ka būtu bijis sarežģītāk to savādāk organizēt. Tādējādi nonāk arī pie citi jautājumi. Visdrīzāk mums būs pagaidu ziņojums, tāds starpziņojums. Jūs arī ar Julianu Kingu uzklausīsiet. Tātad decembrī būs eh, starpziņojums un gala ziņojums būs aptuveni aprīlī mājā. To jūs dzirdēsiet šajā grupā un nevaru jums apsolīt, ka tajā būs atbildēts uz visiem jautājumiem. Visdrīzāk tas mums ļaus uzdot eh, papildu jautājumus un mētiecīgāk jau tālāk strādāt. Labāk vēlāk nekā nekad, runājot par šādu veidu lietām. Lauristīnas kundzes jautājumu. Nu, es nevaru teikt, ka ar to beigsies grupas darbs. Uh, Igaunijas sistēma ir atstājusi milzīgi iespaidu uz mani, ņemot vērā to, kā jūs varat vienlaicīgi nodrošināt sadarbspēju, savienotību un vienlaicīgi nodrošināt augstu līmeņu datu aizsardzību. Bet es jau zinu, ka strādājot pāri robežām starp Igauniju un Somiju, piemēram, tas jau kļūst daudz sarežģītāk. Jo Igaunijā jums ir jāreģistrējās katram lietotājam, līdz ar to jūs varat ļoti viegli pārbaudīt, eh, kas izmanto šos datus un kurus datus. Un vienlaicīgi daudz augstāka eh, eh, pieejamība datiem. Nav pat nepieciešams apvienot šos rezultātus. Es nezinu, vai tas tā darbotos. Ko Elio kungs? Šī ir grupa, kur pārsvarā ir dalību valstu pārstāvi. Un tāpēc augsts līmeņa eh, SIS koordinācijas grupa mm, eh, nav tur pārstāvēta, nu varbūt tā bija kļūda. varbūt man vajadzētu sazināties ar viņiem, bet principā ideja bija tāda, ka dalību valstis būs tās, kas sūtīs, eh, nosūtīs cilvēks darbam šai grupā. Eh, Intvalds kundze vai Sipels kundze runāja par dimensijas jautājumu. Intvalds kundze tātad. Mums ir ceļakārte no Nīderlandes prezidentūras, kuru apsprieda ministri. Un Savā ziņā tas ir viens papildu elements, ko mēs grupā izskatām, bet es pilnībā jums piekrītu, ka šī grupa kā tāda neskata to uh, politisko dimensiju, kas mums iespējams kādā brīdī būtu nepieciešama. Bet, ja mēs nedaram vispār neko, tad situācija būtu sliktāka vēl. Nu, tāda varētu būt, es saprotu, manā nepietiekamā atbilde šobrīd. Tā tiešām jautājums par eh, vienotu saskārni meklēšanai. Tas ir viens no pašiem pirmajiem eh, konkrētajiem rezultātiem elementi, tātad, kas izriet no šīs grupas eh, darba. Tātad katrai dalībvalsts jau praktiski ir eh, vienots meklēšanas eh, saskarne, bet mums ir 28 dažādas, un kas nav savstarpēji savietojams, un kas nav īsti veidotas, lai varētu veikt meklējums Eiropas datu bāzēs. Līdz ar to mums ir jāpadomā mazliet Varbūt negluži tik daudz par to, kas mums šobrīd ir, bet eh, ar skatu nākotnē. Kā mēs varam nonākt pie tādas pieejas, kas ļautu mums nodrošināt vienotu meklēšanas eh, saskarni, un es domāju, ka līdz gada beigām mēs jau varēsim kaut ko konkrētāk pateikt. Jā, Deprēkungs eh, tik tiešām ir neveikli, ka esam sarunu procesā par eh, juridiskā teksta apspriešanā, un vienlaicīgi strādā grupa, kas eh, gala ziņojumu sagatavos tikai aprīlī vai maijā. Mums, protams, jāņem vērā ir sarunas, kas šobrīd notiek, un tāpēc mēs koncentrējamies arī nākamajā grupas sanāksmē, kas paredzēta novembra beigās uz eh, visām šīm jaunajām sistēmām, lai paskatītos, vai mums ir nepieciešams un iespējams to visu apvienot, eh, vai runa par aerodaku, vai par ieceļošanas izceļošanas sistēmu, vai eh, ko mēs jau apspriedām grupā. potenciālo ETS sistēmu, Un uh, tas uh, visdrīzāk var būt saistīts ar to priekšlikumu, ar kuru mēs nāksim klajā aptuveni novembra vidū tieši par šo tematu. Zipels kundze. Kā tiek uh, veidotas apašgrupas? Principā tie paši cilvēki, kas strādā augsta līmeņa darba grupā, bet paši ir izvēlējušies, nu tā brīvprātīgi sakot, ka es vēlos strādāt uh, sadarbspējas apakšgrupā vai citā apakšgrupā. Dalībnieku sastāvs ir, teiksim tā, dalību valsts pārstāvi un eh, nevienmērīgi, teiksim tā, ir pārstāvēt. Ir ļoti augsta līmeņa pārstāvu, bet ir arī cilvēki, kas ierodas vienkārši ekspertu līmenī. Es teiks, teiktu, ka mēs esam diezgan atvērti bijuši attiecībā uz dalību šai grupā. Līdz ar to mēs ceram, ka iegūsim maksimālu rezultātu no tā, bet eh, nevaru garantēt to. Mums nebija tāds iepriekš noteikts profils, eh, nosakot, ka ja jums ir jābūt valsts sekretāra līmenī vai ģenerāldirektora līmenī, Mums ir ļoti atšķirīgi šie līmeņi attiecībā uz tiem, kas piedalās šajā grupā. Informācijas apmaiņa starp apakšgrupām notiek augsta līmeņa grupā. Tātad mūsu plenāra sanāksmes ir tieši tā vieta, kur mēs tad eh, visu saliksim kopā ir nepieciešams arī pārliecināties, ka mums nenotiek dubulta datu ievākšanu. Un, eh, protams, ka viens no elementiem ir eh, tikai nepieciešamo datu ievākšana. Tad SIS vidēja termiņa pārskatīšanu to es pieminēju. Intvalds kundze. Viens no svarīgākajiem punktiem, ko jūs eh, norādījāt, un arī eh, Serge Julians Kings to aizvien vairāk piemin, ir uzsvars uz īstenošanu. Lai nodrošinātu, ka mēs ne tikai lemjam, bet eh, pēc tam arī skaidri pārliecinamies, ka lietas tiek izmantotas atbilstoši. Un tās var kļūt par ļoti politisku pasākumu. Visdrīzāk tuvākajos mēnešos redzēsiet lielu uzsvaru uz to, kurš īsteno pasažieru datu reģistru. Mums tad ir pēc visiem pieņemtajiem lēmumiem jājautā sev, ko tas īsti nozīmē. Es domāju, jums kā likumdevējiem pēc tam, kad esat eh, izlēmuši, droši vien ir interesi arī par to, kā tiek piemēroša tiesība aktie. Es domāju, jums tas nepatiks, te jūs ātri nāksiet arī ar ierosinājumu kaut ko mainīt, bet mans darbs un pienākums ir arī nodrošināt, ka tad, kad likums ir pieņemts, arī tik tu īstenots. Un, protams, var būt daudz diskusijas par to. Kas attiecas uz uh, tiesību aktu. Es nedomāju, ka mums no jauna jāizdomā viss, kas ir datu aizsardzības regulā. Mēs jau visu salikām to, nu, tā saucamajā bībelē. Ja būs kādi grupas secinājumi, mums, protams, vispirms ir jā, jāapspriež tas un par Iju Līza lomu vai Iju Līza regulu nevar nevajag mainīt eh, attiecībā uz juridiskiem instrumentiem, eh, kas ir pieejami, tad mēs redzam, ka tur ir pārklāšanās, tur ir eh, nenosakta daļa, un tad iespējams mēs varētu tā no jauna paskatīties uz tām lietām, kas jau ir, un iespējams, ka mēs tur to brīdi turpināsim apspriest vairākus jaunus priekšlikumus gan likumdevēja līmenī. Un varbūt tad to arī iekļausim šeit diskusijā. Gomeša kundze, es centos atbildēt uz jūsu jautājumu par sadarbspēju un vienot meklēšanas um, saskārni. Kiberdrošība, protams, būs svarīgs jautājums attiecībā arī uz to, ka tiek eh, nodrošināts, ka sistēmas eh, nepaliek neaizsargātas, bet kiberdrošība eh, vispārīgākā līmenī noteikti būs aktuāla. Un es domāju, ka jānāk arī kādam ir šeit runāt ar jums par darba grupu drošības jautājumos, kur vadīs Sērs Džulians. Tas tāds horizontāls temats būs vispārīgākā līmenī. Golden Visa. Uh... Par vīzām. Tā tomēr ir dalība valstu kompetences joma, un, uh, protams, ar to ir saistīts arī drošības aspekts. Iespējams, ka var to drusku pavērtīt, bet uh, pēc būtības runājot par vīzu politiku runājot, mēs vienmēr to savelkam kopā ar Schengenu, un par citu kontekstu parasti nerunājam, par privātajām lidmašīnām un datiem. Eties, es patiesībā neesmu pārliecināts, vajadzētu paskatīties un pārbaudīt, vai IPR dati, vai tā arī nav suverēna atbildības sfēra. Un IPR tad nav jādara zināmi. E, paldies! Es zinu, ka Laurisens kundze vēlas uzdot jautājumu, saka priekšsēdētājs, bet, e, diemžēl, nākamais runātājs jau gaida ārpus šīs zāles. Es atvainojos, Marija nevarēs vairāk uzdot jautājumu. Tātad nākamais runātājs jau šobrīd ar nepacietību gaida ārpus durvīm, un mēs zinām, ka Julians Kings ieradīsies. Paldies visiem, kur uzdeva detalizētus jautājumus. Protams, mēs ar lielu interesi uzklausījām jūs teikto, Mr. Ruete, un ar lielu prieku mēs uzdosim līdzīgus jautājumus arī komisāram. Paldies par jūsu laiku. Paldies! Visiem kolēģiem mums vēl būs laiks par to runāt turpmākajās sēdēs. Tagad pārējām pie 4. darba kārtības punkta, punkta izskatīšanas un aicināšu zālē nosēsties man šobrīd zālē, nosēsties man blakus nākamo runātāju. As he's coming to the um, podium, just to explain. Kamēr nākamais runātājs ierodas eh, prezidijā, tad es vēlējos pateikt, um, issued an invitation. Mēs uh, koordinatoru sēdē esam uh, sagat... Tātad mums tagad būs uh, saruna ar Žaku Tubo, kas ir Francijas Republikas tiesības sargs. Noteikti vairāk no jums jau zinā, zinās, ka Tubo kungs ir strādājis tieslietu ministrijā. Uh, 2018. gada jūlijā viņš tika izvirzīts par uh, eh, tiesības sargu Francijas republikā, bet pirms tam Tubo kungs ir strādājis par eh, ombūdu Francijas republikā un strādājis arī ar bērnu tiesībām. Tubo kungs strādā ļoti daudzās jomās, es visas tās nenosaukšu, jo zinu, ka jūs pats par to pastāstīsiet. Tubo kungs. Protams, pamattiesības jūs esat strādājis ar šiem jautājumiem, un tie ir jūsu darbam un jūsu pārliecībai ļoti tuvi, un arī mūsu komiteja ar to nodarbojās. Tagad dodu vārdu Tubon kungam. Paldies, ka esat šodien ieradies, lūdzu. Euh, Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, Gribu teikt jums paldies par manu uzņemšanu šodien šeit. Ārkārtīgi priecājos, ka varu atkal, nu gan šoreiz citā izpausmē, būt šeit Eiropas parlamentā. Man bija tas gods un prieks 2015. gadā Parīzē uzņemt amatpersonas no Lība komitejas Nu, bija ārkārtīgi interesanta sazināšanās, un kopš tā brīža mēs uzskatām, ka būtu labi gan mums tas nākt par labi, gan arī parlamentāriešiem, ja mēs varētu laika pa laikam apmainīties ar viedokļiem par jautājumiem, ko jūs kā Lība komiteja skatāt savā darbā un kas ietilpst mūsu kā tiesību sargu kompetencē. Priekšādātājs Morājas kungs jau teica īsi ko darīja tiesības sargs līdz šim. Nu, salīdzināmā kārtā varbūt varam minēt kaut ko tādu, lai visiem saprotu. Mēs esam tāds kā ombuds, bet ombuds, kuram ir arī izpildu pilnvaras krietni plašākā mērā nekā varbūt tradicionāli ombudiem tiek piešķirts. Un mūsu darbs faktiski satver, ietver tādu pastāvīgu izpēti un nu, virzību uz vienlīdzības mērķi, piekļuvi tiesībām, piekļuvi valsts dienestiem, administrācijām, nu, kas attiecīgi ļauj īstenot savas tiesības. Nu, protams, ka mēs balstāmies uz pamatietībām, pamatbrīvībām, brīvībām, darbā izmantojām tiesiskumu principu, pamatojoties uz nacionālajiem starptautiskiem tiesību aktiem, vienlaikus arī ņemot vērā mm, kopienas tiesības. Nu, tās, kas nāk arī no padoms, un tā, ka tīpaši mm, konvencijas, mm, no Eiropas padomas konvencijas attiecībā uz cilvēktiesību aizsardzību, jo, protams, pamatiesību harta, nu, Eiropas Savienībā arī ir nozīmīga. Nu, lūk. Tātad mums ir piešķirtas plašākas pilnvaras. Un, nu, par vienu no tām gribētu jums pastāstīt. Nu, piemēram, mēs varam būt par eh, lieciniekiem tiesās. Ja tās ir lietas, kas saistīts ar cilvēktiesībām, ar diskrimināciju, ar bērnu tiesībām vai, piemēram, eh, vai neatbilstīgi profesionālu izturēšanos no policijas, žandarma puses, tātad tiesības ar, tiesība sargājuši iestāžu puses. Uh, Un, kad mēs liecinām tiesām, mēs neesam par labu vienai vai otrai pusē, bet mēs esam kā tāda, eh, tāda labvēlīgā puse, kas, lūk, nāk lajā ar savu interpretāciju. Katra puse savā labā var izmantot mūsu liecību. Un eh, esam jau šīs pilnvars izmantojuši pagājušā gadā jau ap simt reižu, un tas ir izrādies par ļoti efektīvu instrumentu, jo tā rezultātā esam varējuši piedāvāt tādu juridisku skatu punktu leņķi, kas ir pilnībā neatkarīgs. Un priekšādātāji Domāju, ka jums um, tādai komitejai kā Lība komiteja, komitejai ir ārkārtīgi svarīgs šādas neatkarīgas tiesības argājušas iestādes viedoklis. Un tāpēc uh, īsumā provizoriski uh, pastāstīšu jums par to, ko mēs darām, par trim lietām, pēc tam atbildēšu uz jautājumiem, protams. Pirmais. Situācija mūsu valstī. Jo, nu, tur tieši tāpat, diemžēl, kā daudzās citās valstīs pastāv problēmas, un otram kārtām kāda ir juridiskā situācija, kas izriet no visiem šiem teroristu uzbrukumiem, nu, kas, diemžēl, vislielākā mērā skār tieši Franciju vairāk kārt jau kopš 2015. gada sākuma. Nu, un, protams, esam nonākuši pie klasiskās dialektikas uz ko atsaucās ir Eiropas cilvēktiesība tiesa Strasbūrā. Respektīvi ir jā, jārod kaut kāda veida līdzsvars no vienas puses starp juridiskajām prasībām, kas nepieciešams drošības labā, un kas līdz ar to saistīts ar dažādu pilnvaru spēcināšanu administrācijai, policijai, tādā vispārīgā veidā, nu, tātad visiem spēkiem, kas saistīti ar informāciju, ar sankciju īstenošanu un izmeklēšanu. No otras puses, tātad līdz šai līdzsvaru kausā ir cieņas un cilvēktiesību, pamatiesību nodrošināšana. Nu, vienalga, pulcēšanās tiesības, tiesības uz privāto dzīvi. Uh, jo šīs tiesības, protams, ir viens no lielākajiem demokrātijas sasniegumiem Eiropā. Kopš 200-300 gadiem nu jau. No šī skatu punkta raugāties tiesības sargs, tas, kas esmu es jau no 2015. gada, eh, kad šāda institūcija tika Francijā izveidota, eh, nu, faktiski tomēr ir ar ļoti dzilām, dziļām saknēm. 1955. gadā jau uh, tika izveidots eh, tāds ārkārtas situācija, respektīvi ārkārtas tiesību situācija, kura pieļāva iespēju pieņemt tādus mērs un pasākums, kas normālos laikos nebūtu pieļaujami. Viens piemērs, nu, piemēram, piemēram, veikt kratīšanu naktī mājās pie, nu, kādām personām. Ja šādu lēmumu ir pieņēmusi administrācija, respektīvi, lūk, prefekts, Un parasti, parastajās tiesībās šāds lēmums būtu jāpieņem tiesnesim, neatkarīgam tiesnesim. Šai gadījumā tas ir citādāk. Tas ir viens piemērs, bet tāpat arī, piemēram, um, dzīvesvietas pārmeklēšana, administratīvi rīkojumi un tā tālāk. Tad, tad lūk, šis ār, šī ārkārtas situācija mūsu valstī, mūsu valstī trīsreiz jau tikusi atjaunota. Un šobrīd arī e, tāds pastāv pēc 21. jūlija lēmuma uz sešiem mēnešiem šāds stāvoklis ir pieņemts līdz. 2017. E, gada sākumam, un iespējams, ka tas, šī situācija tiks arī pā, pagarināta, varbūt nē. Kritiku neizteikšu par to, bet, e, protams, ka kopumā tomēr jāsaka, ka ir jānošķir viena puse no šāda ārkārtas situācija valstī, kas ir pagaidu situācija, no drošības mēru, ar, dro, ar izvietošo drošības mēru pastiprināšanu no kopējo tiesību sistēmas, respektīvi nevar pāriet no izņēmuma uz parastajām tiesībām. Un ja mēs atzīstam, ka lūk ir kaut kāds viens laika posms, ārkārtas situācija, kur brīvība ierobežo, brīvība zināmā mērā tiek ierobežota, tātad šis brīvība principi tāpat laikā ilgtspējīgā, garām pas, pastāvīgajā tiesību situācijā šāda veida ierobežojumi tiesiskā valstī nevar pastāvēt. Tie nav pieņemami, jo viņi faktiski, nu, veido um, tiesību ierobežojumus. Tas nozīmē, ka mēs atgriežamies pie republikāņu principa. Nu tā vispārīgā mērogā, lūk, ko gribēju teikt par šo tēmu. Un tā kā esmu tiesības sargs, Tad es arī detalizēti sekoju līdz šim ārkārtas situācijas piemērošanas noteikumiem, piemēram, 82 izmeklēšanas, kratīšanas notikušas individu mājās. Un tā rezultātā esmu atklājis ar virkni rekomendācijām, un dažas no tām arī tika ievērotas 21. jūlijā pieņemot attiecīgo likumu, piemēram, par to, ka obligātā kārtā pēc izmeklēšanas ir jābūt uh, attiecīgajam tiesas procesam un turklāt ir arī pienākums bērnus šādu kratīšanu gai, laikā, nu, pārvietot, nedrīkst tas notikt, notikt bērnu klātbūtnē. Parīzē. Attiecīgi jaunajā apkārtrakstā policija šīs rekomendācijas ir ņēmusi vērā. Tāpat arī izteicām rekomendācijas citās jomās. Nu, piemēram, ja tiek nodarīta šāda operācija rezultātā materiālais kaitējums, tad tādā gadījumā par to iespējams vienkāršākā kārtā saņemt kompensāciju nekā tas ir, e, nu, nekā citos gadījumos. Tātad tas arī iestrādāts jaunajā tiesību aktā. Un vēl viena lieta priekšādātāja. Ir vēlos arī runāt par imigrantu situ, migrantu situāciju un it īpaši konkrētāk par situāciju, kas šobrīd ir aktuāla vienā Francijas ziemeļu pilsētā, Padkalē. Tā tad mm, bija plašāk pazīstams kā Kalē, un tā ir pilsēta, kas, protams, ir vistuvākā Lielbritānijas krastiem, 30 km pāri Lamanšu jūras šaurumam. Un, nu, protams, no šīs pilsētas iet prāmji, uz Angliju. Un tieši tur, protams, arī no turienes ved arī tunels uz Angliju ar visām šīm smagajām automašīnām, automašīnām un tā tālāk un tā joprojām. Tātad viss šīs mašīnas pavisam vienkāršā veidā līdz ar to var šķērsot robežu pateicoties šim tunelim. Nu, lūk, viņš čērso Lamanšu zem, zemes. Un jūs jau zināt, ka Kalē ir sapulcējušies nu jau vairākus gadus um, migrantu grupējumi no visas pasaules, nu, ļoti daudz no Afganistānas, daudz no Sudānas, daudz no Eritrejas, bet, protams, ka tur ir arī bēgļi no, uh, bēgļi no šī tuvā austrumu konflikta. Un kāpēc tad? Ir tā, ka šobrīd tieši šajā vietā ir koncentrējušies šie cilvēki. Nu, un tas, protams, ir tāds tranzīta punkts. Un tas lielākoties izskatrams to, ka šis tranzītpunkts ir slēgts 2003. gadā. Notika sarunas starp Lielbritānijas valdību un Francijas valdību. Tolaid tā, tā toreizējo mm, tika panākt tāda tukē vienošanās, tā tad neliels ciematiņš netālu no Kalē, tāda turismu pilsētiņa nu, kur šī vienošanās tika parakstīta, un šī tukē vienošanās faktiski nozīmē to, tur teikts, ka kontrole pār ieceļošanu Lielbritānijas teritorijā netiek veikta vairs Dubrā, bet gan Kalē. Nu, tas nozīmē, ka zināmā mērā Francu, Francija ir tā, kas nodrošina šo kontroli, un kas ir paradoxāli, nevis e, to šo kontroli veids pie Schengenas robežas, gan pie izceļošanas no Schengenas robežas, jo, protams, Lielbritānija nav Schengenas zonā. Un šī vienošanās krietnu gadu skaitu darbojas, bet šobrīd ir skaidrs, ka šī vienošanās rada problēmas. Tas tāpēc, ka, nu, zināmā mērā ir izvietots tāds kā mūris, jo Lielbritānijas valdība, protams, nevēlas uzņemt vairāk, vairs eh, migrantus. Un šī mūra priekšā ir uzkrājušies nu jau tūkstošiem, tūkstošiem cilvēku. Viņi, protams, visi vēlas nokļūt Lielbritānijā, viņi vēlas eh, visiem iespējamiem veidiem to izdarīt, legāliem, negalāliem. Viņa cenšas eh, arī ļoti bīstamos veidos ceļot, nu, kaut kādā veidā iekļūt smagajās at, automašīnās, uz prāmjiem, no, nokļūt un tā tālāk. Daudz, viens otrs no viņiem arī zaudē dzīvību, nu, zem automašīnu riepām šķiet sieviete gāja bojā. Šeit tā bija, viņa bija no Eritrejas, nu, tātad šobrīd Kalē, šobrīd ir tāda situācija ko Francijas valdība faktiski nespēja, atrod par ļoti problemātisku un nespēja risināt. Un sas, 2015. gada 6. oktobrī, nu tātad pirms gada, mēs te pateicām, ka ne ir kaut kādas zināmas pamatiesības, kas netiek respektētas šai situācijā kalē. Un mēs toreiz arī teicām, eh, nu, tā, nu, to, ko mēs teicām, tas jau nebija nekaut kāds uh, izgudrojums, jo Lielas administratīvais tribunāls ņēma vērā arī mūsu ziņojumu pāris nedēļu vēlāk, lai uzliktu Francijas valstī pienākumu, piemēram, pieņemt zināmus drošības mērus, kas būtu vērsti uz cilvēkiem, kas dzīvo šais, um, šais graustu rajonos piekalē, tātad šais apmetnēs, lai piedāvātu patvērumu šiem cilvēkiem. Un, um, lūk, tas tiešām, tā tiešām ir tāda briesmīga apmetne, uh, grausti, teltis, tur ir um, sept, apmēram 70 tūkstoši cilvēku šobrīd. Un uh, Francijas valdībai nācās izveidot, izvietot zināmus konteinerus, kur tad varētu patvērumu gūt vismaz daļa šo cilvēku, pārsvarā tieši sievietes un bērni, tika līdz ar to, nu, izvietot šais konteineros zem jumta, tātad zināmās mītnes vietās. Uh, Un šis priekšlikums nāca no mūsu puses. Mēs joprojām turpinam par šādiem jautājumiem runāt. Šajā reģionā šodien tā viņš šķietram varam 1000, 1200, 1300 nepilngadīgo bez pavadības, bez pieaugušo klātbūnes. Tas nozīmē, ka tās ir personas, bērni, pusauģi, kuriem nav ģimenes, viņiem nav nekādas citas eh, saiknes iz, nekādas citas vides, kur būtu kā vien šī kriminālā vide, kur viņus var vai nu ļaunprātīgi izmantot, un viņiem nāks ciest no vardarbības, un tostarp arī no seksuālās vardarbības. Un šie nepilngadīgie šobrīd, viņi, protams, lielā mērā tiek ārkārtīgi apdraudēti. Arī tajā gadījumā, ja notiks šīs apmetnes nojaukšana. Šī oper, operācija, protams, tīri uz humanās palīdzības bāzes ir pamatota, jo visi šie tūkstoši iedzīvotāji, kas tur dzīvo vienkārši drausmīgos apstākļos. Pilnībā nepieņemamos apstākļos tādā valstī kā Francijā 2016. gadā, tā ir taisnība. Bet, ja šāda operācija tiks īstenota, un tas tā notiks, tad tādā gadījumā pieaugušie, kas ir tiek uzskaitīti, viņi visdrīzāk Viņus visdrīzāk aizsūtīs uz uzņemšanas centriem. Dažus no viņiem, daž, dažiem no viņiem varbūt piešķirs patvērumu tiesības kā bēgļiem. Bet tad paliek atvērts jautājums, kas notiks ar šiem nepilngadīgajiem. Tas vispār netiek risināts. Uh, Es vairāk kārt esmu jau par to um, prasījis vad, Francijas valdībai nāk klajā ar kādiem solījumiem, bet jāsaka, tur šajos solījumus nav pilnīgi nekā konkrēta, un tāpēc nesam ne, ar nemazāko pārliecību, ka šie nepilngadīgie saņems patvērumu, aizsardzību un saņems to, ko mūsu pienākums, tiesiskais pienākums ir viņiem dot. Uh, saskaņā ar starptautiskajām bērnu tiesību konvencijām, respektīvi viņiem jāsaņem ir patvērums, aizsardzība, izglītība, viņiem jāsaņem informācija, un tāds pienākums pastāv visās dalībvalstīs attiecībā uz nepilngadījumiem bez pavadoņiem. Un tātad, kalē situācijas galī, gadījumā mēs šobrīd, pašreizējā situācija ir bažas raisoša to es, protams, saku arī publiski, esmu šīs bažas pavisam publiski paudz, un kas attiec uz migrāciju priekšādātāju kungs, man ir vēl pāris lietas sakāmas. Pirmām kārtām Eiropas politika tādā vispārējā rakst, mērogā ir šobrīd tāda kā noslēgšanās politika, tāda nocietināšanās politika. Es domāju, ka saistībā ar pamatiesībām situācija arī ir visai sarežģīta, jo pilnīgi skaidra, skaidra ka Eiropas kopiena, vienošanās starp Eiropas Savienību un Turciju ir pret eh, bēgļu pamattiesībām, tātad šī atpakaļ nosūtīšana uz valstīm, kur viņi nebūs drošībā. Nu, tas jāsaka, ir pret, tā ir pretrunā, jo cilvēktiesību konvencija paredz pilnīgi kaut ko citu. Un turklāt vēl gribu piemetināt lūko, ka tā vispārīgi uz to visu raugoties. Uh, būtu iespējams arī atvērt juridiskus ieceļošanas eh, ceļus citā veidā. Nevis tikai visu to noslēgt. Protams, ka Dublinas process šeit arī ir jāpārskats. Nezinu, cik lielā mērā tas ir iespējams. Daudz Francijā uzskata, ka tieši šis process rada problēmas. Bet, protams, ka nu, ne visi uzdrošinās kaut ko, to, kaut ko tādu teikt. Nu, priekšā tādu priekšādātāji, bet var teikt, loko, par visam šim tēmām runājot, tas viss ir tieši jūsu komitejas kompetencē. Un šajā kontekstā šī gada maijā, 9. maijā publicējām dokumentu, tādu plašu ziņojumu, 300 lapušu garumā, kas eh, ļoti skaidri apraksta pašreizējo situāciju, mūsu apsvērumus, eh, kas notiek ar cilvēktiesībām Francijā, un jāsaka, ka šobrīd situācija ir tālu no ideālās, un šobrīd daudzi ārzemnieki kas tieši tāpat kā mēs visi vēlas nodroši, saņemt vienlīdzīgu attieksmi, viņi faktiski viņiem tiek liekti visi šie labumi, eh, nu, ar regulējumu, ar, tie, ar tiesību aktu vai, nu, dēļ, vai arī tāpēc, ka šie tiesību akti netiek atbilstīgi ievērot. Paldies! Paldies, eh, Tibo kungs! Paldies par eh, tik ļoti izsmalošu prezentāciju. Jūs pieminējāt arī Kalē, un jūs pieminējāt arī bēgļu bērnu jautājumu. Un eh, par to mēs arī vēlējāmies runāt, kad koordinatoru sēdē nolēmām jūs uzaicināt uz šo mūsu sēdi. Uh, Kolēģi, mums nav ļoti daudz laika, bet es zinu, ka um, tikko dzirdētais noteikti liks uzdot daudz jautājumus, bet eh, lūdzu esiet lakoniski, jo nākamais jautājums ir par pārdalīšanu. Tā tad eh, Gomes skundze ir sagatavojusi, sagatavos ziņojumu ceturtdien, tāpēc pirmajai dod vārdu Gomes skundzei. Paldies, Tubon kungs. Es biju tā, kas vadīja delegāciju jūlijā uz Kalē, un es pilnīgi piekrītu tam, ko jūs sakāt. Respektīvi. No vienas puses mēs redzējām, ka pastāv zinām centieni no varas iestāžu puses eh, nu, savu atbildību uzņemties, pildīt pienākumus pret šo apmetni, bet, protams, ka šī apmetni pirmām kārtām ir izveidojusies tāpēc, ka nav atbilstīgas rīcības Un Francija ir uzņēmusies apturēt šo nu, ceļojumu, viņiem liekt šo tālāko izceļošanu uz Lielbritāniju. Viņiem pašu nav un tā tālāk. Un tas, protams, attiecas arī uz nepilngadīgiem. Paldies, ka pieminējāt šo jautājumu. Redzu, ka Lielbritānija nu, vienu vai otru dienu uzņem kādus desmit nepilngadīgos, bet mēs šeit runājam par tūkstošiem. Gribu jums vaicāt lūkot kādas sekas ir ne tikai no tiesi, tiesību skatu punktu, bet arī tā praktiskā, kas valdībai, kādas varētu būt sekas, ja šādā veidā nu, tiesību, pamatiesības tiek pārkāptas. Sorry, Anna, was... Es atvainojos, Anna. Es vēlējos jūs eh, pārtraukt un pateikt, ka nebija 10, bet 20. Cik uzņēmums? Siklē. Jā, nē, labi, protams, ka jūs eh, precizēšējāt šo skaitu. Bet arī paldies gribēju jums teikt paldies par jūs, ka vēršaties pret šo ES un Turcijas vienošanos, jo tā pati par sevi jau ir, ir vienošanās, kas mētiecīgi pārkāp cilvēktiesības. Ja, Gomes skundze šajā punktā. Nu, tas nozīmē, ka ir jāvērš pie Eiropas kopienu tiesas, jo to ļa, pieļauj līgums, ņemot vērā, ka šis paziņojums nemaz nav nekāds paziņojums, un līdz ar to jūs varat vērsties Eiropas kopienu tiesā un šo vienošanos apstrīdēt, sakot, ka tas iet pret līgumiem, pret pamatiesības hartu, man liekas, tas ir pilnīgi acīm redzams risinājums. Uh, Es, protams, zinu, ka es te runāju politiķu priekšā kā jurists, bet tieši šajā gadījumā tiesībām šeit ir spēks un Eiropas kopientiesai ir jāpieņem lēmums. Un tad, kad tā paziņos, ka šis, šī vienošanās ir pret līgumu, ir pre, ne, pārkāp līgumu, tad tādā gadījumā jums būs visādi instrumenti rokā. Tudovska kungs nākamais lūdzu. Pane Tubona, za to, za eh, to. Jā, paldies. Paldies, Tabon kungs, ka esat ieradies mūsu komitejas sēdē. Paldies, ka pieminējāt visus aspektus, kas saistīti ar Kalē. Pats esmu viesojies Kalē un uh, tur redzētais man gan sadusmoja, gan lika daudz ko pārdomāt. Es, eh, apmek, es esmu apmeklējis gandrīz visas bēgļu nometnes Eiropas Savienībā un uh, visdrausmīgākie apstākļi, visšausminošākie apstākļi bija tieši Kalē. Mani lielā mērā pārsteidz, ka Francijas valdība nedara vairāk, lai sakārtotu situāciju šajā nometnē, un savu viedokli es nekad neesmu slēpis. Man šķita, ka es esmu nonācis viduslaikos. Un, kad redzēju cilvēkus, kur strādā šajā nometnē, tā tad nevalstisko organizāciju pārstāvi, kuri saka, ka mazi bērni lūdz prezervatīvus un dzirdēt par sievietēm, kuras šajā nometnē tiek izvarotas, tā tam nevajadzētu būt. Tā nedrīkst būt, kā demokrātiskā valstī, kas tāds notiek. Tāpēc eh, es tiešām priecātos, uh, ja jūs par šīs situācijas neadekvātumu runātu daudz biežāk, jo ļoti daudz eh, ir saistības ar kriminālu noziedzību, un tur notiekošais ir noziegums pats par sevi. Un es domāju, ka mums ir kaut kas jādara pret šo beztiesīgumu, kas valda šajā nometnē tieši attiecībā uz tur dzīvojošajiem. Uh, Vēl viens jautājums, ko vēlētos jums uzdot. Jūs eh, nosaucāt eh, daudzas mūslaiku problēmas, bet eh, es sastopos arī ar vienu problēmu, ka, piemēram, Norvēģijā tiek pārkāptas Francijas pilsoņu tiesības. Norvēģija ir demokrātiska valsts, bet, piemēram, Francijā es zinu, če, Norvēģijā es zinu četrus eh, frančus, kuriem ir atņemti bērni dažādu absurdu apsvērumu dēļ. Pavisam nesen eh, Arte bija sagatavojusi reportāžu par dokumentālu filmu par šo situāciju. Mans jautājums, vai jūs sekojat līdz notikušajam, notiekošajam Norvēģijā, jo eh, bāriņtiesa Norvēģijā vienkārši uzskata Eiropas pilsoņus par migrantiem no Āfrikas. Un eh, bieži vien eh, Norvēģijas bāriņtiesas apvainojumi ir no gaisa pragrābti. Jā, es, es zinu šo gadījumu, tas ir ārkārtīgi specifisks gadījums, saka Murais kungs, bet Tibon kungs atbildēs, ja tas būs iespējams. Viržā kungs nākamā. Jā, paldies, Tubo kungs. Es e, ar lielu uzmanību un lielu prieku klausējos jūsu teiktajā. Mēģināšu savu komentāru izteikt pēc iespējas īstāk. Parlaments e, piekrīt, ka ir nepieciešams izveidot uh, likumīgus migrācijas ceļus, vai jums būtu kas specifiskāks ierosināms, kā pamainīt Dublins regulu? Par terorismu runājot. Vai esat dzirdējis par problēmām, kas ir saistīti ar tā saucamajiem S failiem? Es eh, zinu, ka arotbiedrības pārstāve tika apcietināta oficiālā e, demonstrācijā, manifestācijā un tika apgalvots, ka viņa ir šajā S reģistrā. E, šķiet, ka šis reģistrs, kurā ir apkopota informācija par teroristiem, tomēr ir problemātisks par kalē. Jūsu ziņojumā, kas ir sagatavots pagājušā gada oktobrī, šajā ziņojumā ir paredzēts vesels pasākumu kopums, ko darīt konkrēti kalē nometnes sakarā Un eh, specifiski šajā ziņojumā runiet par to, ko darīt ar visvairāk riska grupās esošajiem cilvēkiem, vislielākā riska grupās esošajiem. E, tomēr problēmas eh, joprojām ir ar nepavadītajiem mazgadīgajiem. Un e, ir paredzēts nākamnedēļ nojaukt šo apmetni, nelegālo apmetni, bet e, Tā tad tiks nojaukts pilnīgi viss nometnes teritorijā esošais, arī oficiāli un likumīgi uzceltas ēkas, piemēram, um, vislielākajā riskā, tātad um, cilvēkiem, kuriem nepieciešama medicīniska palīdzība. Viss tiks nojaukts. Šī nometne bija domāta, lai palīdzētu citu starpā arī nepavadītajiem mazgadīgajiem. Uh, Mēs zinām, ka tādu ir 12 tūkstoši. Un eh, šos datus ir sniegus tādu skaitli, ir sniegus viena organizācija. Es nezinu, vai viņi šos skaitļus pārspīlē, bet eh, vēlētos jums pateikties, ka esat ieradies šodien, lai diskutētu par šiem sasāpējušajiem jautājumiem. Es eh, zinu, ka jūs iestājaties par cilvēku tiesībām, bet uh, um, Francija ir pirmā, kura deklarēja cilvēktiesības, kur sagatavoja cilvēktiesību deklarāciju, bet deklarācijas sagatavot to, uzrakstīt un nopublicēt ir viens, bet to ievērot un īstenot dzīvē ir pavisam kaut kas cits. Francija to nedara. Paldies. Um. Paldies Kristīnai. Gods Fjūkungs nākamais lūdzu. Nē, labi jūs, nē. Un pēdējā ir Zipelskundze lūdzu. Vielen Dank. Paldies, Klod! Ņemot vērā, cik eh, strauji laiks eh, tuvojas beigām, eh, centīšos izteikties īsi. Tribokungs, jūs jau sacījāt, ka ir problēmas, ja ārkārtas situācija pārāk ilgi turpinās, un acim redzot, pagājušos mēnešos tika veikti ļoti daudz mēģinājumu izmitināt ļoti ehm, daudz pārmeklēšanas bijušas, eh, un, eh, cik es saprotu, īsti nav aizturēto un nav arī notiesāto. Vai jūs varat par to kaut ko vairāk pateikt? Un arī par to, jūs minējāt par mājas arestiem, ka tie bieži tiek piespriesti, un kāds ir eh, vidējais to ilgums? Tālāk par situāciju Kalē. Ka vai pagātnē ir bijuši, ja varbūt šobrīd ir e, pēc lēmuma nojaukt šīs nometnes mēģinājumi pierunāt e, bēgļus iesniegt pieprasījumus Francijā, lai varētu viņus labāk izmitināt, jo acīm redzam, viņi netiek gaidīti Lielbritānijā. Vai ir bijis, vai varbūt e, šobrīd ir attiecībā uz nepilngadīgajiem bez pavadījuma, kuriem ir vismaz censties eh, atrast tuveniekus, kādu mēģinājumu bijuši, lai nodrošinātu viņu ieceļšanu apvienotāju karalistē. Un pēdējais, tikai kā paziņojums, jūs norādījāt uz to, ka vienošanās ar Turciju ir nelegāla. Es vēlētos uzsvērt, ka ņemot vērā, cik daudz tiesību akti tiek apspriesti arī saistībā Ar komisijas piedāvāto daudziem cilvēkiem rodas iespējas, ka Eiropas Savienība kratās vaļā no eh, pie saviem pienākumiem un gatavi maksāt eh, par šādu bēgļu izmitināšanu, nevis eh, pašiem tos uzņemt. Tas ir problemātiski arī attiecībā uz to, kā tas tiek uztvērts ārpus Eiropas Savienības, ņemot vērā, ka Eiropas Savienība un tās atsevišķās dalību valstis īpaši pieprasa no citiem, lai tiktu ievērot cilvēktiesības. Un tad ir diezgan eh, grūti paskaidrot, kāpēc mēs paši to nedaram. Tāpēc paldies par šo norādi. Pirms mēs sākam darbu Lībe komitejā, šodien man jautāja, ja jau tas viss ir nelegāli, kam tad ir tiesības šobrīd eh, pārsūdzēt šo lēmumu? Paldies! Es eh, vēlētos pats uzdot galīgo jautājumu pirms došu vārdu Tebokungam. Vairāk kolēģi jau pieminēja Kalē. Es vēlētos eh, pajautāt par jūsu lomu. Jūs esat cilvēktiesību aizstāvis, un eh, savos dokumentos, savos ievadvārdos jūs teicāt, ka jūs strādājat veselā virknē jomu, tajā skaitā ar bērnu tiesībām. Jūs teicāt, ka jūs uh, iestāsieties par situācijas sakārtošanu vai vismaz mēģināsiet kaut ko sakārtot uh, Uh, nepavadītu mazgadīgo uh, lauciņā. Gomes skundze jau pieminēja, ka 20 tiks uh, sūtīti atpakaļ, un šobrīd šķiet, ka tieši nepavadīti mazgadīgie ir tā joma, ar kur neviens tā īsti ņemties negrib, un tā tiek sūtīti, tā tad jautājums tiek sūtīti no vienas ministrijas uz otru. Ko darīsiet jūs? Vai jūs esat sagatavojis konkrētu rīcības plānu, ko konkrēti darīt reālajā dzīvē, vai jūs sniegsiet kādu padomu Francijas valdību? valdībai, vai jūs iesūdzēsiet situāciju tiesā, bet eh, situācija ir eh, steidzami risināma. Bērni nav nepie kā vainīgi, un tomēr viņi cieš. Patiesībā tas ir jautājums gan Francijas valdībai, gan arī Anglijas jums ir tāda unikāla loma Francijas eh, tiesību sargājošo iestāžu vidū, ja tā varētu teikt. Protams, jūs nodarboties ar citām lietām arī, bet es vēlētos konkrēti uzdot šo jautājumu. Diemžēl mums vairāk nav laika atbildēt kā tikai septiņas minūtes, bet varbūt jūs varat atbildēt arī rakstiski, piemēram, Šedovska kunga jautājums par Norvēģijas bāriņu tiesas sastrādāto. Bet tagad došu jums vārdu. Je vais d'abord Priekšādātāji, paldies. Es atbildēšu. Pirmam kārtām uz jautājumu, ko uzdevāt man beigās, ir skaidrs, ka tiesību sargs ir iest, tāda īpaša iestāde pēc sava rakstura, respektīvi to izveidoja 2008. gadā ar konstitūciju. Mēs darbojamies tikai no 2011. gada, tātad tikai piecus gadus esam darbojušies. Mēs neesam tiesu iestāde, mums nav šādu pilnvaru. Uh, zināmā mērā mūsu pilnvars ir, nu, tāds kā vidutāja, pilnvars rekomendācija, pilnvars varam nākt klējā lūk ar liecības izteikšanu tiesu priekšā. Un visbeidzot, eh, par tādiem jautājumiem kā nepilngadīgie, piemēram, ka šodien mūsu galvenās pilnvars ir saistīts ar to, ka mēs varam valdību un administrāciju varas iestādes saukt pie atbildības, viņiem to pasakot, publiski pasakot. Uh, un es domāju, ka šobrīd situācijas Kalē ir pilnīgi viennozīmīgi. Ja pagājušā gada oktobrī, es atminēju, ja šajā oktobrī nebūtu sagatavots šis ziņojums, ja mēs nebūtu klākuši klējā šīm rekomendācijām, ja bērnu aizstāvi, kas ir mani kolēģi, nebūtu strādājuši pie šī jautājuma, lai noturētu tikšanos ar eh, Anglijas bērnu aizsardzības tie, ties, bērnu tiesību aizsardzības iestādēm, plāmu, attiecīgajām iestādēm, un ja viņi, ko, tad viņi kopā visdrīzāk viņi nebūtu ieņēmuši kopēju nostāju attiecībās nepilngadīgajiem, un tādā gadījumā arī situācija būtu citādāk. Respektīvi, šobrīd nebūtu tādas situācijas, kad Francijas valdība tomēr ir uzņēmusies saistības rast risinājumu. Daudz man uzņēma arī jautājumu, šķiet, tas bija Jančovskī kungs, Gomeša kungs, tā tālāk. E, kopumā attiecībā uz šiem mazgadīgiem bez pavadoņiem ir divas lietas. Pirmām kārtām, vai Lielbritānija eh, paš, tās pašreizējā vaidība atvērs vār durvis, lai šos eh, astot, saskaņā ar 8. panta piemērošanu šos nepilngadīgos, jo, kā teicu, tas ir tiesību aktos, Dublins regulā. Tātad, lūk, ģimenes atkal apvienošanās šiem bērniem, kuriem ir kaut kādas ģimenes saiknes eh, citā Eiropas Savienības valstī. Tātad, vai šie 89 pa, 90 cilvēki, kas ir saņēmuši šo statusu jau no 2016. gada sākuma, vai, vai iekšlietu ministrija, um, viņiem bija diskusijas starp Franciju un Latviju, vai viņi spēs panākt vienošanos par 300, 400, 500 cilvēku uzņemšanu. No Nu, redzēsim, kas tur notiks priekšādā. Jūs esat parlamenti, kontārīts Lielbritānija, jūs zinat, kāda ir Lielbritānijas sistēma. Nu, ir vajadzīgs to panākt svarīgi, lai Lielbritānijas valdība apzinās, ka arī viņiem šeit ir jāuzņemas atbildība. Nu, Labi, tas jau viss labi, ka ir noslēgta tukē vienošanās un līdz ar to šīs robeža aizsardzība ir piešķirta Francijai, Lamanča otrā pusē. Tas neizslēdz viņu pašu atbildību un es domāju, ka šajā kontekstā Lielbritānijas valdībai, manuprāt, viņiem ir arī morāls pienākums bet ne tikai viņiem ir arī 8. panta ievērošanas pienākums tiesiskā ziņā. Un otra lieta, kas saistīta ar nepilngadīgajiem, un par ko ļoti pārliecinoši izteicās Veržjā kundze, tāpat arī Gomešs kundze, respektīvi, kas notiks apmetas nojaukšanas gadījumā. Mēs teicām, ka nedrīkst nojaukt tās instalācijas un struktūras, kas ir pamatīgas, respektīvi provizoriski uzņemšana centri, šur ir apmēram 15 šādi konteineri, kur cilvēki var apmesties, tāpat arī ģimenes centri. Nu, 450 tādas mm, mm, mm, pusfabrikātu versijā uzstādītas eh, telpas, un tajās ir jāizvieto šie nepilngadīgie, kamēr viņu dokumenti tiek izskatīti, kamēr tiek konstatēts, vai viņu pieprasījumi par ģimenes atkalpienošanos tiks ņemti spēkā. Nu, man ir tāda sajūta, ka šī doma tomēr šobrīd virzās uz priekšu, un tas varētu tā notikt. Tāda sajūta man ir attiecībā uz Francijas pašvaras um, iestādēm. Jo paredzēts apmetni pilnībā no, nojauktā vismaz bija domāts, bet šobrīd tā viņš šķiet, ka varētu būt iespējams, ka daļa no šīm struktūrām tomēr tiks uzturētas, nu, tieši tāpēc, lai piedāvātu patvērumu nepilngadīgajiem bez pavadības. Nu, lūk, tik daudz par šo lietu, bet priekšādātāji ir, protams, pilnīgi skaidrs, man tāda sajūta ir jau kādu pusotru gadu, ka tomēr šī situācija mazliet virzās uz priekšu, bet tāpat laikā, eh, tagad teikšu kaut ko, kas tīri juridiski ir ārpus manām pilnvarām, Francijā tieši tāpat kā visās citās valstīs, sabiedrības viedoklis arī ir ārkārtīgi nozīmīgs un viņa sabiedrības viedoklis šobrīd lielākoties nu, saslēdz ar drošības prasībām, protams, tas tāpēc, ka bijuši visi šie uzbrukumi un draudi. Vairāk kā 230 cilvēki ir gājuši bojā teroristu uzbrukumos. Uh, kopš 2015. gada sākuma, un tāpēc mēs saprotam, ka sabiedrība vēlas drošību. Tāpat laikā sabiedriskai doma ir tendence uh, uzskatīt, ka drošība varētu rasties slēdzot robežas, ieslēdzoties uh, valsts iekšienā un ka tas kaut kādā veidā piedāvās aizsardzību. No ar šādu domu gājienu, protams, mēs nu, varam iet tādu ļoti izolētu ceļu, bet es domāju, ka tā, tas ne, tā tam nedrīkst, tāds nedrīkstētu notikt. Bet, kā jau teicu, tas nav tikai Francijai raksturīgi, un tāpēc es domāju, ka jums arī kā komitejai vajadzētu ķerties pie lietas un uh, par to runāt par visām 28 dalībvalstīm. Tālāk, kas attiecas uz tiesiskam un vispār, atbildēšu Gomešas kundzei Lūko. nepieciešams pārdomāt, jo pamat principu ievērošana ir svarīga, un arī šīs cilvēktiesības nedrīkst liekt nevienam. Tas gal galā nozīmē, ka netiek nodrošināt cilvēku cieņas atbilstīgi at apstākļi, un vai tas nav tā, ka arī šāda cilvēktiesību noliekšana, neievēršana rada tālāku nedrošību? Tādu patvaļības sajūtu likumīgiem migrācijas ceļi un politika, ar ko vēramies aizstāt to, ko Sipels kundze pamatoti nosauca par uh, atpakaļ nosūtīšanas politiku. Nu, šādi likumīga ceļi varētu tapt ieviesti jau ar pa, jau pašreizējiem tiesībā spēkā sošiem tiesību aktiem, nu, piemēram, iespēja piešķirt vīzu trešo valstu pilsoņiem Eiropas teritorijā ar zināmu teritoriālu derīgumu, ierobežotu teritoriālo derīgumu. Tā ir viena iespēja, tāpat arī dalībvalstis, ja tās pieņemt šādu lēmumu, varētu piešķirt uzturēšanās uh, atļauju, jo Schengen jau neiet, uh, Schengen jau neiet pret šādu uzņemšanas politiku. Schengen zona nav mūras. Gluži otrādi tā ir tāda savstarpēja organizēšanās, mobilizēšanās Schengens robežu iekšienē par to, kā aizsargāt tiesiskumu. Un ar to gribu teikt, ka, lūk, mēs ierosinām tieši šāda veida juridiskus uh, pasākumus, tiesiskus pasākumus. Veržjā kundzē vēl gribēja atbildēt, lūk, ko, ka, ka man vēl nav bijis iespējas eh, strādāt pie šī dokumenta, eh, kur jūs teicāt, šie cilvēki, kas ir protestējuši, iesnieguši sūdzības, no tālāk tas man vēl, varbūt viņi izmanto kā citas iespējas, bet katrā ziņā šobrīd, eh, šobrīd tiek ierosināts, ka personas, kas dosies prom no kalē, dosies uz E, orientācijas un uzņemšanas centriem. Šie uzņemšanas un orientācijas centri būs tādi kā e, nu, centri 40, 50, 60 cilvēkiem, kur mēs pieprasām, lai tur piedāvā juridisko palīdzību, atbilstīgu konsultācijas, lai varētu risināt jautājumus par patvērumu tiesību pieprasīšanu, uh, Tātad izskatīt šos pieprasījumus, kas vēlas, kas saņem patvērumu, jā, nu tad viņi to var darīt atbilstīgi ar attiecīgajām procedūrām, kur šī patvēruma tika iesniegti. Un, ja ne, tad viņi tiks nu, izsūtīti vai nosūtīti ārpus Eiropas Savienības nolūku. Diemžēl neesmu pārliecināts, ka viss norisināsies tieši tā, kā es te izklāstīju un kā mēs to vēlētos, jo Protams, ir ļoti daudz kopienu, kas izveidos uzņemšanas un kam paredzēts uzņemt šā, šos cilvēkus uzņemšanas centros. Viņas jau protestē un um, iebilst, jo, nu jā, viņi to dara, protams, dažādu ksenofobisku apsvērumu dēļ. Nu, lūk, priekšādētāja. Tas tā vispārīgā veidā tas, kas man bija sakāms šeit Eiropas parlamentā. Ja Eiropas Savienība nesavāksies un neatsāks tādu politisku kursu, kas nodrošina atbilstīgu migrāciju, atvērtu migrācijas politiku neīstenos, nu tad uh, Eiropas Savienība būs aizmirsusi savu vēsturi, kur ir bijusi, kur tā ir bijusi atvērta daudzveidībai, migrācijai. Un tādā veidā es domāju, ka iespējams tā var arī zaudēt savu nākotni. Paldies, Tibon kungs. E, Jūsu prezentācija bija ārkārtīgi interesanta un mēs to augstvērtējam. As, as you hear, and if there kā jau jūs to dzirdējāt. Ja ir kādi jautājumi, uz kuriem jums nebija iespējams atbildēt, nē, nē, nē, neatbildiet. Ne, ne, ne, Norvēģi, courant, je... Par Norvēģiju es nezinu, tāpēc e, es e, pajautāšu kādam, kurš par to vairāk informēts, un jums atbildēšu. Jā, es eh, zinu, eh, Tubona kungs, tas ir ārkārtīgi interesants gadījums. Es eh, esmu ar to iepazinies. Tas ir ļoti interesants gadījums. Tā tad lūdzu izpētiet šo jautājumu. Un, ja vēlaties, varat atbildēt uz neatbildētajiem jautājumiem rakstiski. Paldies! Thank you, colleagues. Um... Paldies kolēģiem! Jā, mēs esam jau iekavējuši laiku, un tomēr uzskatu, ka bija ļoti interesanti ļaut runāt Tubona kungam. Gomes kundze sagatavos kalē ziņojumu šo ceturtdienu, tāpēc bija ļoti interesanti uzdot eh, konkrētus jautājumus Tubona kungam. Kolēģi, pāriem pie piektā darba kārtības punkta izskatīšanas atvainojos tiem kolēģiem, kur ir gaidījuši gandrīz 20 minūtes. Tātad piektais un sastais punkti. Mēs runāsim par operatīvās un strateģiskās sadarbības līgumu starp Europolu un Ukrainu, un otrs līgums ir ar Gruziju. Eh, Diezdemēra kungs eh, runās Gabrielas kundzes vārdā. Tātad, kolēģi, mēs izskatām divus eh, ziņojuma uzmetumus, grozījumu iesniegšanas uh, termiņš tiks pateikts vēlāk. Tātad mēs izskatām divus līgumus, kas tiks noslēgts starp Eiropolu un Ukrainu un Gruziju attiecīgi. Tātad par Gruziju es esmu ēnu referents. Es esmu referents, bet eh, došu vārdu Diezde Mērskungam, lai runātu par Ukrainu. Tas ir pirmais jautājums. Demērs kungs, lūdzu vārds jums. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Kā jūs ziniet, Gabriels kundze ir referente, bet eh, viņa nevarēja šodien ierasties un viņa izsaka jums savu atvainu, viņa sūta jums savu atvainošanos. Viņa lūdza man prezentēt viņas atzinumu. Tā tad eh, komis, tad eh, parlamentam ir tikai piekrišanas eh, procedūra, un mēs tikai sniedzam savu atzinumu par Eiropol līgumu ar Ukrainu. Runa iet par informācijas apmaiņu, par uh, slepenās informācijas apmaiņu. Eh, citu starpā šajā līgumā tiek runāts arī par personas datu sniegšanu. Gabriels kundze ar izpratni un pozitīvi izturas pret eh, šā līguma noslēgšanu. Ir pilnīgi skaidri mērķi, ko ir atrunājis ārējās darbības dienests, kā Europolam sadarboties ar Ukrainu, un šie mērķi ir ļoti svarīgi. Mērķi drusciņi jau parādās um, gan um, asociācijas nolīgumā ar Ukrainu, gan arī citos līgumos, kas ir noslēgti, lai cīnītos pret starptautisko kriminālu tīklu darbību. Informācijas apmaiņa ļaus Ukrainas pusē piedalīties dažādās apmācībās. Un e, Gabriels kundzes prāti tas ir ļoti svarīgs solis, lai Ukraina kļūtu par nozīmīgu partneri Eiropas cīņā pret organizēto noziedzību. 13. gada maijā spēkā stājās rauna, jauna regula, kurā citu starpā runa iet par personas datu aizsardzību. Un eh, patreizējais līgums, balstoties uz to, komisijai ir jāizvērtē līgums tā darbībā. Un eh, citu starpā tie līgumi, kur ir noslēgti līdz septītajam gadam, tajā, tajā skaitā arī līgumi, kuros ir atrunāta personas dat, personu datu apmaiņa. Un Gabriels kundze, tā tad, kā jau teicu, ir izteikusies arī par Europolu un Gruzijas līgumu. Paldies, saka priekšsēdētājs, paldies Diezdam Erkungam. Uh, sorry, I was just looking at. Atvainojos, Es šķirstīju lapas. Es atvainojos. Diezas kungam, kamēr jūs runājat, es skatīju citu tēmu. Tā tad par eh, līgumu ar Gruziju runājot. Ir ļoti svarīgi, lai Europol stiprinātu savu operatīvo sadarbību ar Gruziju. Uh, Gruzija kļūst par arvien nozīmīgāku partneri cīņā pret terorismu, īpaši ņemot vērā to, ka Gruzija ir kļūst par tranzīta valsti uh, teroristiem, kur dodas karot uz citām valstīm. Tāpēc strateģiskās un operatīvās sadarbības nozīmīgumu mēs nevaram novērtēt pārāk zemu vēlētos nedaudz pieminēt procedūru. Šī jaunā starptautiskā nolīguma slēgšana balstās uz eh, Europol mandātu, kurš tika pieņemts 9. gadā. Un eh, procedūrā ir paredzēts, ka Europol, ja tam ir nepieciešama argumentācija, var slēgt līgumus ar trešajām valstīm. Un tomēr šīs jaunās Europol regulas eh, īstenošana sāksies spēkā tikai 17. gada maijā, un tad eh, tiks piemērotas arī Europol padomas lēmumi. Un tomēr parlaments kā demokrātiskās uzraudzības ierāde, iestāde uzskata, ka kā tas ir Europola regulā atrunāts tās 25. Eh, punktā, arī parlaments vēlas dot savu artavu runājot par personas datu aizsardzību dažādos līgumos ar trešajām valstīm. Un komisijai ir jāinformē parlaments par šādu sarunu uh, rezultātiem. Par Ukrainu un Gruziju noslēgtajiem līgumiem runājot, viss ir tā kā lielā mērā skaidrs. Es tikai vēlējos pajautāt, vai ir kāda deputāta, kura vēlētos eh, izteikt komentārus, un varbūt ēnu referenti vēlas vispirms izteikties. Dievs, Demēra, jūs vēlaties runāt kā politiskās grupas vārdā Satīns kungs. Satīns kungs pirmais un tad Dievs Demēras kungs. Un, protams, Gomes skundze. Statins kungs, lūdzu. Paldies. Paldies par man doto vārdu, saka Statins kungs. Es vēlējos eh, pateikt sekojošo afet komitejā. Mēs eh, pietiekami bieži runājam par tā saucamo selektīvo tiesiskumu, kas tiek piemērots Gruzijā. Un Var izrādīties, ka eh, Grūzija atkal griezīsies pie Interpolu, lai izdotu bijušo Grūzijas prezidentu Sākašvillī, jo Grūzija Sākašvillī apcietināšanai ir izdevusi ordeni jau labi sen. Es eh, vēlētos, lai šāds selektīvais tiesiskums, kuru šobrīd īsteno patreizējā Gruzijas valdība, tiktu kritizēts dažādos starptautiskos nolīgumos ar šo valsti, jo Eiropas Savienībai šāds selektīvais tiesiskums nav pieņemams. Prieksēdētais, paldies, Anna, lūdzu nākamā. Uh. Es tikai vēlējos pateikt, ka vadīja vēlēšana novērošanas misiju uh, Gruzijā. Štetinskungs arī piedalījās delegācijā, un mēs tagad runājam par uh, nolīgumu. Mēs runājam par nolīgumu, uh, saskaņā ar kur tiek atrunāta sadarbības forma starp Gruziju un Europolu. Jo līdz liberalizācijas līgums tika pieņemts padomē, un Mūsu kopīgas drošības vārdā šī līguma noslēgšana ir ārkārtīgi svarīga. Jā, Gruzijai ir problēmas ar eh, tiesību sargājošajām iestādēm, un tomēr situācija uzlabojas. Un es esmu pārliecināta, ka ciešāka sadarbība starp Gruziju un Europolu vedīs eh, Grūzijas tiesību sargājošo iestāžu darbību pareizajā virzienā. Paldies! Diezde Merakungs, es jūs aizmirsu. Un eh, Jā, jūs varat izteikties arī par Gruzijas failu. Dievs, Demerkungs, lūdzu. Mm, pues gracias, señor presidente. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es atkal runāšu Marijas Gabrielas vārdā, un Gabrielas kundze vēlētos teikt sekojošo. Uh, Gruzija var kļūt par būtisku Eiropas sadarbības partneri terorismu apkarošanā, kā arī starptautiskās korupcijas apkarošanā. Tāpēc ir tik ļoti svarīgi, lai šis līgums taptu pieņemts. Šis sadarbības nolīgums iekļauj personas datu apmaiņu, to jau šeit dzirdējām. Un eh, Gruzija, kā jau šeit izskanēja, ir tranzīta valsts eh, ISIS karotājiem, tāda no šāda rakursa raugoties ir ārkārtīgi svarīgi tieši personas datu apmaiņu iedibināt. Tāpēc eh, Gabriels kundze uzskata, ka šis nolīgums ir ārkārtīgi svarīgs un tā noslēgšana pabeidzam pēc iespējas ātrāk. Paldies Demeras kungam! Paldies Gomes kungai, kundzei un Štetinas kungam. Šobrīd ir skaidrs, ka jā, mēs ejam pareizajā virzienā un gan Ukrainas, gan Grūzijas faili ir jāpabeidz pēc iespējas ātrāk. 25. oktobrs eh, pusdienlaiks ir Grūzijuma iesniegšanas termiņš. Paldies visiem kolēģiem, kur piedalījās šo jautājumu izskatīšanā un paldies Dievs kungam, kurš runāja Gabriels kundas vārdā. Kolēģi, tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta izskatīšanas, septītais punkts, un tā ir informācijas apmaiņa agrīnās brīdināšanas sistēma un riska novērtēšanas procedūra par psihoaktīvajām vielām, par jaunām psihoaktīvām vielām. E, referents ir Bonikungs komisijas prezentācija, tātad komisija prezentēs jaunus noteikumus jaunu psihoaktīvu vielu ierobežošanām. Tāpēc došu vārdu komisijai. Pēc tam došu vārdu Bonīkungam un tad eh, Bondas kundzei. Tātad komisija pirmā lūdzu. Ah, yes, uh, good afternoon, Ute Stiegel. Uh, Labdien, Ute Štīgela no Home ģenerāldirektorāta organizētās noziedzības un terorismu apkarošanas eh, nodaļa. Šis priekšlikums ir rezultāts ilgām sarunām par jaunu tiesisko ietvaru, jaunu um, eh, psihoaktīvo vielu um, apkarošanai jau iepriekš komisija nāca klājā diviem priekšlikumiem lai modernizētu un pātrinātu Eiropas Savienības rīcību pret jaunām psihoaktīvām vielām, kas pēdējos gados parādās vēl ātrāk un ātrāk. Un šobrīd mums ir aptuveni simts jaunu vielu, kas tiek um, uzraudzītas katru gadu. To dara mūsu aģentūra Lisabonā. Sarunas padomē nav virzījušās e, pietiekama labi uz priekšu 13. gadas tiesībā pakets e, kontekstā, un šis priekšlikums ir kā rezultāts kompromisa pieejai, kas tika izstrādāta Nīderlandes prezidentūras e, ES padomē laikā, kas tad palīdzēja nonākt līdz vienošanās padomē, ko atbalsta arī komisija. sarunas par direktīvu, kas uh, vērsta uz jaunu psihoaktīvu vielu kriminalizēšanu. Tur sarunas turpināsies, un komisija savukārt nāk uz klējā ar šo priešlikumu, lai pārceltu normas par agrīnu brīdinājumu sistēmu un riska izvērtēšanas sistēmu jaunām psihoaktīvām vielām uz uh, Eiropas eh, uzraudzības centru narkotikām un eh, eh, narko, narkotiku atkarībai Lisabonā, tad uz to šīs iestādes dibināšanas regulu. Ja, tad, tas balstās uz 83. pāntu un balstoties uz 2013. gada sākotnējo priekšlikumu. Man droši vien vajadzētu arī pieminēt, ka Libe komiteja jau ir saņēmusi informāciju par vienošanos, kas bija tika e, panākta padomē Korepērā, abi referenti ir informēti, ka 15. jūnijā tika iekļauts darba kārtībā šis jautājums Korepērā un uh, tika pieņemts lēmums virzīt eh, šos tiesību aktus uz priekšu kā vienotu paketi, sadarbojoties ar eh, padomu un komisiju, lai pēc iespējas ātrāk vienotos par šiem dosijē. Darbs uz priekšu padomē rit uz priekšu labi, arī tur eh, šīs jautājums ir skatīts kā vienota pakete, ir jau trīs sanāksmes bijušas par šo jautājumu un vēl trīs paredzēts līdz Ziemassvētkiem. Un komisija cer, ka mēs drīz nonāksim pie vispārīgas nostājas padomē un tad virzīsim šo paketi tālāk eh, uz sarunām ar Eiropas parlamentu. Grozījumi regulā, ar kuru tiek dibināts Eiropas narkotiku un narkotika atkarības eh, monitoringa centrs ir saistīti ar to, kas ir nepieciešams, lai īstenotu kompromisu attiecībā uz jaunām psihoaktīvām vielām. Tātad mm, mēs e, neapsteidzam neko, kas e, vērsts uz e, turpmākajiem grozījumiem, kas izriet no citiem tiesību aktiem. Paldies, Bonikums! Paldies! godātie kolēģi, man prieks, ka beidzot mums ir iespēja iziet no šī strupceļa, kur bijām nonākuši par jaunām psihoaktīvām vielām kopā ar komisiju un padomi. Izlēmām strādāt pie šīs jaunās pieejas. Mēs informējām jūs, kolēģi, par to jau Libe komitejas sanāksmē jūnijā. Protams, ka mums jāatceras, ka kā Eiropas parlamentam mēs. Mums bija jāapstiprina balsojumā tas 14. gadā. Uh, Man prieks, ka MCDA regulas e, normas e, tātad tiks grozītas, riska analīze un e, izvērtējums ir uzlabots, lai nodrošinātu agrīnu rīcību. Man prieks redzēt komisijas priekšlikumu, kurā daudzi parlamenta uh, priekšlikumi, kas tika iekļaut mūsu 14. gada eh, nostājā, ir tikuši atspoguļoti šajā nostājā. Bet eh, tas, protams, atšķiras no tās eh, versijas, kāda bija 14. gada balsojumā, bet labāk ir šāds risinājums, un kura īstenošana tad tiktu uzsākta, nevis šis bezgalīgais strupceļš. Un 100. gadā mums EMCDA budžeta grozījumi nepieciešami, ko apstiprināja Lībe, un tas ir vajadzīgs aģentūras darbam. Mans ziņojums Lībe tiks prezentēts ceturtdien. Šobrīd es varu informēt tikai to, ka centos paplašināt mūsu viedokli par agrīnu brīdinājumu sistēmu un riski izvērtēšanu. Atgādinu, ka, eh, kā jau komisija norādīja, mēs izlēmām strādāt eh, pie pakets, kur ietvert arī direktīvā, un sarunas tiks vēstas par abiem dosie kopā, un vēlos eh, aicināt komisiju un padomu izskaidrot, kāds ir progress darbā pie direktīvas, lai mums būtu labāks priekšstats par visu sistēmu kopumā. Uh, attiecībā uz manu kolēģi Himenes, kas ir atbildīgi par direktīvas, kā direktīvas referenti. Tātad cerams, ka mēs drīz jau saņemsim šo direktīvas jauno versiju. Paldies! Paldies, Mihail! Kolēģi! Es iekaumēju no galvas eh, runātāju sarakstu. Nu, pirmā runā Stīvens kundze. Dankjewel, voorzitter, collega's. Paldies, priekšsarētāji, dāmas un kungi. Mana grupa EKR kopumā ir apmierināta ar agrīno brīdinājumu sistēmu un efektīvāku pieeju psihoaktīvām un bīstamām vielām rūpīgi iepazinos ar komisijas priekšlikumu un neredzu iemeslu, kāpēc es, lai es to neatbalstītu. Arī referenta darbs iet pareizajā virzienā. Tie tikai viens tehnisks jautājums, ko es vēlētos eh, komisiju ņemt vērā. Jūsu juridiskajā dokumentu projektā tiek runāts par eh, pētniecības centru, kas tiek izveidots. Un ir citas aģentūras, kas varēs vērsties pie šī centra, prasot veikt pētījumus. Manuprāt, komisijai ir jābūt tai, kas saņem šos pieprasījumus. Zinātniskā komiteja var izvērt, lemt par riska analīzi. Un vai vajag šādu pētījumu veikt vai nē, bet man ir divas lietas, ko vēlos noskaidrot. Vai komisija ir tā, kas lemj, eh, vai pētījums būs noderīgs jeb zinātniskā komiteja? Un vai tā, e, abas instances e, izmanto vienādas kritērijas? Vai nevajadzētu centram izveidot sākotnē pētījumu? Un, ja viņi uzskata, ka tas ir nepieciešams, tad mēs varētu uzreiz e, prasīt zinātniskai komitejai veikt šo pētījumu, tad jūs nezaudētu tik daudz laika un nebūtu nepieciešams iet cauri politisku struktūru. Paldies, Anna Gomeša! pilnībā atbalstu to, ko Bonīkungs sacīja. Ir ļoti svarīgi, lai budžetā atspoguļotos lietas, kuras prasam no aģentūras. Vēlos arī norādīt, ka mums nevajadzētu aizmirst to, ko uzzinājām mūsu vizītē Ķīnā. Daudzas šīs jaunās eh, psihoaktīvās vielas ir kā rezultāts uh, minimālām izmaiņām molekulās, un ka Ķīnai tas īpaši nerūp. Jo tas nav paredzēts pa, iekšējiem patēriņam, bet gan eksportam. Līdz ar to es domāju, ka šeit ir nepieciešams ne, ne tikai atbalstīt aģentūru, kas eh, lieliski strādā ar šo agrīnās brīdinājumu sistēmu, bet mums jāveido dialogu ar Ķīnu. Jo mēs nevaram vienkārši ļaut viņiem turpināt tā kā līdz šim. Anna Heda. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es esmu ēnu referente šajā jautājumā, un es eh, kopā strādāju ar Boninkungu jau ilgāku laiku. Gan iepriekšējie priekšlikumi, gan arī patreizējie par psihoaktīvajām vielām ir domāti, lai stiprinātu agrīnās brīdināšanas sistēmu un lai stiprinātu arī visas procedūras, kas ļautu ātrāk atbildēt. Mēs esam pārāk ilgi gaidījuši, lai pabeigtu darbu pie šī faila. Uh, Un, eh, ja mums tiešām beidzot izdosies sakārtot šo jomu, tad to vērtē ļoti augstu. No sociāldemokrāta grupas puses eh, mēs atbalstam komisijas priekšlikumu. Mums problēma nav nekādu. Visbūtiskākais ir, lai mēs pēc iespējas ātrāk to īstenotu tūlīt. Es gribētu teikt rīt. Paldies! Thank you, Anna. And... Paldies, Anna. Tomas. Děkuji, eh, děkuji, pane předsedající, za slovo. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir viens komentārs. Eiropas parlamenta nostāja jau ir labu laiku zināma. Jau divus gadus mēs sistemātiski strādājam pie tā, lai šīs aģentūras budžets tiktu palielināts. Un tāpat mēs sistemātiski um, pa, eh, domājam par to, kā var uzlabot eh, aģentūras darbu. Mēs domājam arī eh, to Eiropas līmenī, jo dalībvalsts atsimredzot nav spējīgas pašas tikt galā ar viņu teritorijā konstatētām narkotiku problēmām. Kopš ekonomiskās krīzes visi izdevumi prevencijai un uh, um, līdzīgam darbam eh, tika likvidēti, tad līdzekļi vairs nav tam. Es esmu strādājis arī eh, preventīvā programmā pats un iepazinies šos kolēģis. Esmu ticies ar daudziem bijušiem kolēģiem un man ziņo, ka aizvien pieaugu zielām eh, atkarīgo skaits no narkotikām. Tātad. Un šeit nav daudz, tik daudz runa par to, ka veikti, ka grozi, veikts izmaiņas molekulās, bet gan tādēļ, ka mēs neveicam pietiekamu e, preventīvo darbu un nestrādājam pietiekam aktīvi nacionālā līmenī. Un šajā vietā vēlos e, atzinīgi novērtēt tiesību aktus un pateikt paldies komisijai par paveikto. Un e, par to, ka regulāri iestājāmies par to, ka budžets eh, aģentūrai ir jāpalielina. Bet es vēlos kritizēt to, ka pietrūks eh, datu apmaiņa nacionālā līmenī. Tās ir jāsūta kā skaidrs signāls um, Eiropas Savienības padomēji. Iekšlietu ministriem ir nepieciešams uzsākt sistemātisku sadarbību savā starpā un sadarboties arī ar aģentūru. Lūkšu komisiju atbildēt, bet eh, pēc iespējas īsāk, jo mēs jau kavējam. Jā, pavisam īsi. Par jautājumu attiecībā uz sarunu progresu direktīvai. Direktīvā saturēs definīciju jaunām psihoaktīvām vielām un, kas ir svarīgāk, sistēmu, kas ļaus kriminalizēt ka, kaitīgas vielas pēc risku izvērtēšanas procedūru, kuru veiks monitoring centrs. Tas ir galvenais direktīvas eh, saturs. Kā es eh, teicu, sarunas turpinas eh, labi. Uz gada beigām, nākamā gada sākuma gaidām vispārīgi pieeja padomē, ka tā tiks pieņemta tātad. Kas attiec uz jautājumu saistībā ar jaunu vielu izvērtēšanu, tad sistēma priekšlikumā ļoti līdzinās e, esošai sistēmai. Tā tad ir sākotnējs ziņojums, kuru var sagatavot pats centrs. Tā tad saglabās eh, šo agrīno brīdinājumu sistēmu, uzlabās informāciju par visām jaunām vielām, kas parādās, bet to var uzsākt arī komisija vai padome. Tā kā šīs trīs eh, institūcijas var uzsākt šo ziņojumu. Un pēc eh, šāda izvērtējuma komisija var pieprasīt riska izvērtējumu. Ja ir pierādījumi, ka uh, tas ir noderīgi. Un tad balstoties uz šo riska izvērtējumu, uh, un to tālāk nosaka direktīva, to šobrīd neredzat uh, regulas priekšlikumā, ir paredzēta procedūra vielas kriminalizēšanai. Uh, tātad balsoties uz šo riska izvērtējumu, kurā konstatēts, ka viela ir kaitīga. Un varu, protams, tikai atbalstīt komentāru par dialogu ar Ķīnu, kas ir nepieciešams, un mēs to ļoti labi apzināmies. Paldies! Paldies, Bonikungs, vai ir kādi vārdi noslēgumam? Paldies! Paldies, Bonikungs! Un 20. oktobrī tiks prezentēts ziņojuma projekts. Paldies kolēģiem par eh, dalību šai diskusijā. Diezgan novēloti, bet esam nonākuši līdz punktam par patvērumu meklēšanu, pārcelšanu un pārmitināšanu, tātad 89. desmitais punkts, kopīga apspriešana. Vai Mārtens Vervejs un Henriks Nīlsens varētu man pievienoties šeit? Yeah. Come up here if you can. If you want to, yeah, if you want to come to the... Lūdzu, vai jūs varētu man pievienoties šeit? Uh, Martins Vervejs un Henrijs Nilsens ieradīsies tūlīt, pārsēdīsies man blakus un es īsi iepazīstināšu ar tematu. Tātad šī ir, ir kopīgas apspriešanas par trīs atsevišķiem, bet eh, saistītiem paziņojumiem no komisijas. Tas attiec uz patvēru meklētājiem Grieķijā. Pirmkārt par pārcelšanu. Mums bija ziņojums eh, maijā vai jūnijā, to sagatavoja Mārtens Vervejs. Uh, Es domāju, ka jūs noteikti labprāt dzirdēsiet no viņa, kāda ir aktuālā situācija saistībā ar pārcelšanu. Un vēlos atgādināt 2015. Eh, gada septembra divas padomas lēmums, kur mēģis bija pārcelt 160 tūkstošu eh, pieprasītājus, kas iesniedz pieteikumu starptautiskai aizsardzībai no Itālijas un Grieķijas uz citām dalību valstīm. Septembrī parlaments nepiekrita 54 tūkstošu personu pārcelšanai no Itālijas un Grieķijas, eh, iekļaujot arī sīriešu no Turcijas, eh, ieskaitot viens pret viens schēmu. Bet parlamentam šeit tikai konsultatīva loma. Tāpat eh, turpmāk viedokļa apmaiņa par eh, Eiropas Savienības Turcijas paziņojumu, Vervei kungs, kurš eh, koordinē komisijas darbu šajā jautājumā, un Nilsen kungs, kurš ir eh, patvēruma mm, vien, nodaļas vadītājs, prezentē situāciju saistībā ar pārcelšanu un pārmitināšanu. Tāpat arī situācija Grieķijā saistībā ar Dublinas trešo regulu. Es saprotu, ka šie ir ļoti svarīgi jautājumi. Un, uh, Skā Keller, kas ir referenti par pārcelšanu, nav, eh, nav varējis būt klāt Malin Bjorka, eh, kas atbild par pārmitināšanu, var būt klāt eh, mūsu diskusijā. Un tad, ņemot to vērā, es pirms došu vārdu Vervei kungam, kurš informēs mūs par aktuālāko kopš viņa iepriekšējās ierašanās mūsu komitejā. Uh, thank, thank you, Mr. Chairman. Um... Paldies, priekšsādātāji. Es jā, pārsvarā pievērsīšos savus uzstāšanas laikā tam, kāda pašai, pašlais ir situācija ar ES un Turcijas vienošanos un paziņojumu, kā jūs zinat, triko tika publicēts trešais īstenošanas ziņojums par šo paziņojumu, ja vienošanos, un tur tiek teikts, ka neskatoties uz uh, grūtajiem apstākļiem, īstenošana ir turpinājusies un pat tikus pātrināta. Strauji samazinājies ieceļojošo skaits, ir mazinājušies upuru skaits un tāpat arī mm, kontrabandistu darbību tikus apkarota. To vienkārši jums saku tāpēc, lai nu, ilustrācijas pēc piez, minēšu skaidrus. Pirmām kārtām sešos mēnešos pirms ES un Turcijas vienošanās 739 tūkstoši ieradās uz Grieķijas, Grieķijas salās sešos mēnešos pēc tam. Šis skaitlis tika samanāts līdz 18 tūkstošiem, tātad 18 721 tūkstots starpība. Un šis samazinājums ir būtiski ietekmējis arī bojā gājušo un bezvēsti pazudušo cilvēku skaitu. Saskaņā ar IOM, jeb starptautiskās jūras organizācijas statiem, sešos mēnešos no 15. gada aprīļa līdz, op, līdz oktobrim 580 divi miruši vai pazuši bez vēsts Egejas jūrā. Šai pašā laikā periodā šogad minētais skaitlis ir tikai 48. Nu, tā tad lūk, gandrīz vairāk kā 534 cilvēku stā, starpība. Tie ir svarīgi skaitļi un tie liecina par to, ka es un Turcijas vienošanās mm, ir, ir ceļā uz mērķu izpildi nu, ma maršrutu pārveidošana bijusi marģināla. Nu, marģināls pieaudz, pieaudz, marģināli pieaudz skaits citos maršrutos, bet tur runājam tikai par pāris tūkstošiem salīdzinot ar pagājušo gadu. Bet kas svarīgāk, ja skatā, skatāmies uz šo migrantu grupu sastāvu, tad redzam, ka no citām pusēm ieceļojušie ir ar citu sastāvu. Nav tā, ka tie, kas pirms tam ceļoja uz Grieķiju, tagad viņi ir iz... dotos šurp kādu citu ceļu. Grieķijas patvērumu meklētāju dienesti, protams, ir saņēmuši palīdzību, turklāt pievērot visais tiesību normas. Uh, punktos migrantiem tiek piedāvāta patvērumu pieteikuma iesniegšanas iespēja, pie, pieprasījumi tiek izskatīti, negatīva lēmuma rezultātā tiek piedāvātas apelācijas iespējas, pārsvarā viņi tās arī izmet, apmēram 4000 cilvēku ir tikuši intervēti. Faktiski arī lēmumi tikuši pieņemti apmēram 488 cilvēku pagājušu nedēļu vien. Šajā atskaits periodā komisija rīkojusies tā, lai pārliecinātos, ka um, migrantiem tiek piedāvāta palīdzība struktūra, struktūrēta atbildība pie dienestiem. Kopā ar dažādiem partneriem Grieķu varas iestādēm un CHR ir piedāvāts informācijas kampaņas salās vairāk kā simts eh, semināru informācijas sesiju notikušas septiņās, astoņās dažādās valodās, lai informētu migrantus par viņu tiesībām, par iespējām un par visam, visiem iespējamiem scenārijiem, ko viņi var izmantot. Tagad darbu turpinam struktūrētākā veidā, izveidojot tādus informācijas punktus katrā centrā. Uh, Tāpat arī pastiprināts atbalsts um, apmetnēm, ēšanai, palīdzība nepilngadījumi bez pavadoņiem. Apmēram papildus 600 um, miljonu piedāvātu papildus palīdzību. Protams, jādara vēl vairāk. Pirmām kārtām patvērumu pieprasīšanas process ir jāpātrina un šīm izskatīšanas iespējām ir jāspēj iet līdzi pieaugošajam skaitam, ņemot vērā, ka ir jau aizkavēšanās uz, šīs, uz šīm salām, tāpēc arī apelācijas komisija, komiteju skaits būtu jāpalielina, un par to esam vienojušies arī ar Grieķijas varas iestādēm. Un apelācijas komiteju skaits tiks palielināts no sešām, cik tās ir šobrīd, līdz 13, ja viss būs, nu tā, ja viss noritēs tā, kā to vēlamies. Otram kārtām ir vajadzīgs tālāk palielināt arī e, vietējo EASA darbinieku skaitu. Arī tas ir steidzams jautājums. Un turpinām dalību valstis lūgt nosūtīt darbiniekus tādējādi pildot e, uzņemtās saistības. Otrā lieta kur, protams, ir pilnīgi noteikti jādara vairāk, ir jāuzlabo apstākļi uz salām. apstākļi kļūst ar vien sarežģītāk, tāpēc, ka cilvēku skaits, kas šais salās ir tā teikt iesproduši, ir palielinājies, jo patvērumu pieprasīšanas process ir pietiekami garš. Tam ir jāmainās, tas ir jānovērš. Arī migrantiem, protams, tas nāks par labu, bet tas nāks par labu arī iedzīvotājiem uz salām. Tāpēc darām visu, lai palīdzētu Grieķijas varas iestādēm. Tagad ātri pievērsīšos pārapmetināšanai. Nilsenkungs par to runās sīkāk un vairāk gribēja tikai teikt, ka sistēma ir izveidota apmēram 200 tūkstoši sīriešu, koši paga... 2000 sīriešu, koši pagājušās reizes ir pārapmetināti. Komisija ir palielinājusi arī finansējumu piešķiršanu ar bēgļu fondu. Turcijā 2,2 miljārdi piešķirti līdz šim, 1,2 miljārdi kontraktos piešķirti 4 167 miljoni izmaksāti. Gribu norādīt uz trim projektiem šai kontekstā, trim rīcībām, kas tiek finansētas ar šo līdzekļu divi tiešie granti izglītības un veselības aprūpes ministrijai lai nodrošinātu pusmiljonam sīriešu bērnu piekļuvu izglītībai un, prim, un tad arī cilvēkiem piekļuvu veselības aprūpē. Turklāt komisija finansē arī ārkārtas sociālās drošības tīklu ar 348 miljoniem, tādējādi nosadzot apmēram 1 miljonu sīriešu vajadzības. Kas attiec uz vīzu liberalizāciju, Turcija ir apņēmusies izpildīt saistošos kritērijus, lai vīzu prasība varētu tikt atcelta Turcijas pilsoņiem bet ir skaidrs, un šķiet, ka min, tas ir minēts jau vairāk kārt arī šajā parlamentā, ka galīgais datums būs atkarīgs no tā, vai septiņi salīdzinošie kriteriji tiks izpildīti, un, protams, arī no tā, kad beigu beigās likumdevēja pieņems attiecīgo lēmumu. Ar to arī uzstāšanos beigšu. Paldies! Paldies, ka izteicāties īsi, jo jautājumu noteikti būs ļoti daudz, tāpēc, eh, domāju, nevajadzētu tagad tērēt laiku. Tālāk došu vārdu Nīlsa kungam un arī viņu lūkšu izteikties tikpat lakoniski, jo jautājumu nu, dienu būs ļoti daudz, un mēs taču vēlamies arī, lai jūs vēl, jums būtu vēl laiks uz tiem atbildēt. Paldies! Iesākumā pār uh, eh, relokalizācija. Ziņojuma publicēšanas laikā 5600 cilvēki bija mm, relokalizēti no Grieķijas. Šobrīd šis skaitlis ir pieaudzis līdz 6000. Apmēram puse tika relokalizēti kopš pēdējā ziņojuma sagatavošanas 13. jūlijā. Tas nozīmē, ka tiešām tempi pātrinās. Iemesli tam ir galvenokārt uzlabošanās no da, rīcībā no dalību valstu puses, eh, sāk pamazām šī vienošanās stāties spēkā, un, protams, arī turpinās atbalsts no ASO. Eh, tas attiecas uz eh, pieprasījumu izskatīšanu. Kas vēl jāuzlabo? lai šis temps varētu turpināties. Un pirmām kārtām saistību izpildu no dalību balstu puses, gan attiecībā uz skaitļiem, gan attiecībā uz to, cik regulāri šīs saistības tiek izteiktas un izpildītas dalību valstīm. Turklāt jāpatrina arī reakcijas ātrums uz relokalizācijas pieprasījumiem un atsevišķu dalību valstu gadījumā, diemžēl konstatējam, ka noraidīšanas likme ir pārāk augsta kas attiecas uz centieniem Grieķijā uz vietas, īpaši uzņemšanas kapacitāte un e, īpašie relokalizācijas centri. Nu, tur vēl progresam daudz vietas, kas attiecas uz Itāliju, ir vajadzīgs pilnībā īstenot jauno relokalizācijas protokolu, kas e, stājās spēkā attiecībā uz drošības pārbaudēm un par ko vienošanās tika panākt septembrī. Īsumā par pārapmetināšanu, šo, pārmitināšanu šobrīd apmēram puse no jūlija ir pārmitināta, tad apmēram 11 no 22 tūkstošiem ir pārmitināti, pārsvarā no Turcijas, Jordānijas, Libānas. Šajā skaitlī iekļauti pārmitinātie cilvēki no Turcijas viens pret viens sistēmas ietvaros apmēram 2000 sīriešu no Turcijas nosūtīti šīs schēmas ietvaros. Uh, kas labi, kurš pēdējā ziņojuma sagatavošanas vēl tālākas dalībvalstis ir sākuši līdzdarboties šīs sistēmas īstenošanā un piedalās pārmitināšanas schēmā. Attiecībā uz iedzīvotājiem no Turcijas tik, da, tik daudz par relokalizēšanu, tālāk par Dublinas transferu atjaunošanu uz Grieķiju. Kā jūs zināt, šādi transferi tika aptuvērti, nu, jau tas notika 2011. gadā pēc tiesas lēmuma Eiropas cilvēktiesību tiesā. Uh, Komisija nāks klajā ar rekomendācijām februārī un jūnijā par to, kas Grieķijai jādara, lai šie transferi varētu atsākties. Mūsu pēdējā rekomendācijā mēs atzīmējam, ka progress ir gūts Grieķijā gandrīz visās jomās, bet tas nav pietiekams. Līdz ar to jābīsteno tālāki centieni, tīpaši tas attiecas uz tādām jomām kā uzņemšanas kapacitāte, pasākumu, kas saistīta ar nepavadītajiem nepilngadīgajiem, eh, patvērumu dienestu, cilvēku kapitālu, cilvēku resursi, tāpat arī tālāk, kas garantīs tiesību ievērošanā, piemēram, piekļuvē, pārsūdzēšanai un juridiskām konsultācijām. Uh, rekomendācijās detalizētāk izklāstīti tie mēri, ko mēs uzskatām Grieķijai būtu jāizteno šajā jomā. Turklāt, tur, protams, arī minēts, ka tie visi jāskata plašākā kontekstā, ņemot vērā, cik sarežģīta situācija sastapusies Grieķija gan attiecībā uz jaunajiem patvērumu pieprasītājiem, gan ņemot vērā to, ka Grieķijai jānodarbojas arī ar relokalizēšanu. Turpinājumā Mēs gaidām ziņojumus no Grieķijas par to, kā viņi īsteno šīs rekomendācijas. Mēs eh, pie šī jautājuma atgriezīsimies decembrī ar jaunām rekomendācijām no komisijas puses. Un tad atkarībā no gūtā progresa un kopējā konteksta eh, varētu eh, izkristalizēties attiecīgais apvērums un potenciālā Dublins transferu atsākšana bet par to varēsim lēmumu pieņemt vēlākā laika posmā. Un visbeidzot, gribu atgādināt, ka atbildība par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz transferu atsākšanu, protams, paliek pie nacionālajām varas iestādēm un tiesām katrā individuālajā gadījumā. Lielas paldies, Nielsen kungs! Paldies, ka izteicāties tik lakoniski. Jā, tiešām daudz runātāju, kas vēlas izteikties. Kolēģi, nolasīšu tagad runātāju sarakstu un pēc tam to slēgšu. Tāpēc, ja klausieties uzmanīgi, vai esat tur iekšā, un tad, ja nu gadījumā nē, nu tad mm, dodiet man ziņu, un tad es slēgšu sarakstu. Resettlement Malin Bjork, then uh, Ska Keller is not here for relocation, so we begin with Karatza Bilt, then Cornelia Ernst, um, then uh, Mr. Kirkos, then Mr. Coelho, then Anna Gomez, Sophie Intervelt, Mr. Weidenholzer, uh, Mr. Chisovsky, uh, Brigitte Sippel, Mr. Halahahu and Mrs. Spinelli. If I missed anyone. Vai kādu esmu izlaidis? Nē? Sarāja. Labi, tad līdz ar to sarakstu slēdzu. Lūk, tik garš saraksts. Bet nu vēlamies, protams, detalizētas atbildes. Bet, protams, pavisam detalizētās nevarēs būt, jo mums nav īpaši daudz laika, bet nu lūk. Lūkšu runātājus iekļauties divās minūtēs, ja tas iespējams. Kāds ir teicis viena minūte? Nē, divas minūtes jau ir ļoti maz, bet nu tad gan pie tā pieturieties. Vispirms Malin Bjorka. Paldies priekšādātāji. Īsumā par relokalizāciju. Jūs zināt, ka relokalizācija nav tas pats, kas pārmitināšana, un tāpēc mums ir skaidri šīs divas lietas jānodala un HCR nodarbojas ar vienu no šīm jomām. Es domāju, ka mums tas skaidri jānodara divas lietas. Parlaments noraidīja vienu raidījumu relokalizācijai, vienu pasākumu relokalizācijai, un e, ir vērts par to visu atcerēties. Tāpat domāju, ka svarīgi, ka šāda šī, šī spontānā ierašanās tomēr net, nu, nebeigsies pilnībā, neskatoties uz visu šo relokalizāciju un pārmetināšanu. Pāris lietas, ko gribēju teikt par relokalizēšanu. Lasu ziņojumu, ka struktūras un procedūras ir izveidos, un es domāju, 5-6 tūkstoši Nu, protams, ka tas nozīmē, ka šo procedūru nav, tas nozīmē, ka trūkst vēl ļoti daudz kā. Un tāpēc joprojām uzdod jautājumu, Jūs sakat, te jābūt ir kāds laika grafiks, lai viņus varētu visus tur dokumentus pārstrādāt. Un man īpaši interesē sieviešu un bērnu situācija, kāpēc šeit nav atsevišķa sadaļa par to. Te ir runa par nepavadītajiem nepilngadīgajiem, par to noteikti būs sīkāk jautājumi, bet man interesē sieviešu un bērnu situācija. Daudz no viņiem vienkārši gaida uz ģimenes atkal apvienošanos Dublinas sistēmas ietvaros, viņiem ir tiesības uz to, bet jāsaka atbildi viņi neseņem. Viņu ģimenes ir Zviedrijā, Vācijā un citur, un viņu situācija arī ir jāatrisina. Tas ir vēl viens jautājums. Viņa situācija nu, ir saistīta ar virkni dažādiem riskiem šajās apmešanās vietās. Tālāk par pārmitināšanu. Domāju, ka tā ir ļoti laba lieta, ka daudz arvien vairāk valstu līdzdarbojas šai schēmā. Manuprāt, tas ir tiešām tāds daudzsološs rezultāts. Es vienkārši domāju, mums tagad jābūt ļoti piesardzīgiem, lai mēs virzītos uz priekšu ar tādu politiku veidošanu, kas varētu atbalstīt šīs pozitīvās tendences un nevis tās apturēt. Un es apsolos kopā ar komisiju strādāt pie tā visa kopā ar ANU referentiem. Tāpat par Dublinas transfēriem uz Grieķiju man tas izklausās pēc tāda milzīga mūrga. Uh, tagad atsākt Dublinas eh, transferu. Vispirms relokalizēt visus šos cilvēkus, kas ir iesprūduši Grieķijā, un viņiem ir tiesība šādu regulāciju un droši nākotnē citur Eiropā, un tad pēkšņi turpināt Dublinas transfers līdz gada beigām. Man liekas, tas nav jēgpilni. Thank you. I'm sorry to restrict colleagues on this. Kolēģis atvainojos, ka gribu jūs ierobežot jūs uzstāšanās laikā, bet lūdzu, lūdzu pieturieties pie divām minūtēm. Kraca Bildkundze. Paldies, paldies komisijai. Paldies par lielisko ziņojumu. Es biju Turcijas dienvidos pie rietumu krasta bodrumu apkaimē pagājušu nedēļu. Visu dienu pavadīju runājot ar UNCH, UNHCR pārstāvjiem un citām organizācijām. Viņi ir, dara lielisku darbu tur. Uh, bet nu, pilnīgi skaidrs, ka situācija, nu, tiek kontrolēta tādā ziņā, ka vienošanās tiek īstenot, vai nu viņiem tas patīk vai nē. Viņi vienkārši neļauj cilvēkiem doties uz krastmalu, uz krastu. Tur ir dažādi robežu kontrolas punkti, un cilvēki tā vietā, lai viņi varētu palikt uz vietas, un viņiem nepiešķir dokumentus, ne, viņiem, viņiem jādodas tālāk uz Turcijas iekšieni. Uh, tā nav izvēle, tā ir prasība. Turklāt viņi turpina, protams, arī glābt cilvēkus jūrā, kaut gan glābjamo ir mazāk. Vai nu tas mums patīk vai nē, bet tieši tā šī vienošanās izpaužas. Viņi šādā veidā šo īsta, vienošanos īsteno. Un, protams, ka problemātiski ir tādi individuāli gadījumi, ko tad uh, uzņemas risināt NVO, UNHCR. E nu, bet humanā situācijas vīcijas nav perfekta, bet pāris iestādes dara visu, kas to spēkos, lai īstenotu. Uh, šo situāciju. Gribēju vēl vaicāt par šo līdzekļu izmak izmaksāšanu. Protams, ka līdzekļu um, vajadzības ir milzīgas un viņiem vajadzīgs tās strauji. Ar saskaņā ar mm, to, ko dzirdēju no tiem, ko satiku, līdz šim līdzekļi tikuši tērēt atbilstīgi. Gribēju konkrētu vaicāt par Mm, produktu kartītēm, kā izvarīties no kaut kāda melnā tirgus šai gadījumā un tā tālāk. Vai tiek turklāt arī eh, aptverti nesīrieši, jo tam viņiem ir dažādi statusi. Tas arī svarīgi atcerēties, ka taču ir nesīriešu bēgļi. Un pēdējais, ko gribēju teikt, Grieķijā situācija ir eh, sliktāka un domāju, ka ļoti svarīgi, ka mēs kaut ko darām, ne tikai nodarbojamies ar retoriku. Mums ir jāpieturās pie šīs vienošanās. Ja tā nedarbojas, tad tādā, nedarbosies, tad tādā gadījumā Grieķija tiks destabilizēta visā pilnībā, un Grieķija nevar vairs atļauties uzņemt vairāk patvērumu meklētājus, un visas šīs Rietumu Balkānu valstis arī tiktu pilnībā destabilizētas. Paldies tālāk, Ernsts Kundze. Jā, vielen dank. Jā, paldies par šiem par šo informāciju. Vispirms par Eiropas Savienības un Tur Turcijas darījumu, kuram it kā ir milzīgas sekmes. Mēs uzklausījām UNHCR, Eiropas eh, direktīvu, Vincent Koletē, saņēmām informāciju, ka atšķirībā no tā, ko sacīja Avramopolus kungs, atpakaļ nosūtīties no Grieķijas eh, sīriešu nesaņēma pagaida aizsardzības status. Kā jūs reaģējat uz to, kādu, kā jūs varējāt uh, izdarīt spiedienu uz Turciju, lai tas tiktu izdarīts? Otrakārt, esot lielas problēmas Grīķijā dzīvojošiem bēgļiem. Šeit nav runa tikai par sīriešiem, attiec arī uz, uh, ne tikai uz afgāņiem, arī, bet jezīdiem ir atsevišķi nometnes, kas ir vienkārši katastrofālās apstākļos netālu no Olimpa. Un, un pēc vietējo informācijas tiek lēsts, ka cilvēki diez vai izdzīvos ziemā tur, un tur nepieciešams steidzams atbalsts. Grieķija ir pilnīgi nespējīga to sniegt. Tas bija numur divi. Un trešā lieta. Kāpēc? Tāpat kā iepriekš apsolītie līdzekļi no Eiropas Savienības, tā skaitā nodrošināt tulkus un citu, personāls, citu personālu, nav pilnvērtīgi nodrošināts Grieķijā. Tātad kāpēc eh, netiek nodrošināts tas, ko Eiropas Savienība solīja? par Dublins eh, režīmu atjaunošanu es uzskatu, ka tas ir vienkārši vaiprāts eh, par kaut ko tādu vispār runāt šobrīd. Līdz ar to jautājums ir tāds, kāds tam ir tiesiskais pamatojums, ka šāda normas eh, tomēr tiks īstenotas. Kas jūsuprāt ir mainījies, ka šāda pieeja vispār ir iespējama attiecībā uz Grieķiju? Paldies! Paldies, Kirkos kungs! Thank you very much, Chair. Διάβασα με προσοχή την έκθεση και είδα πως τη διαπνέει ένα πνεύμα αισιοδοξία. Τα πράγματα. Jā, paldies. Esmu redzējis diezgan optimistiskas lietas. Redzu, ka lietas lēnām tā kā pareizajā virzienā notiek. Kas attiec uz skaitļiem? Es saprotu, ka mēs ir 500 mēnesī ir mērķis eh, pieteikumu izskatīšanai. Tas nozīmē, ka 2000 mēnesī nevarēs tikt ap, apstrādāti, e, jo bēgļu ierašanās e, apjomi ir aptuveni 80 bēgļu dienā. 20 tūkstoši e, vietas paredzētas pārcelšanai. Nē, esmu redzējis nevienu no tām. Pat daļu no tā neesmu redzējis. palīdzība, kas tiek sniegta Grieķijai, stipri kavējas un tiek apgalvots, ka problēmas ir Grieķijas pusē. Runājot par valstīm, kuras uzņems bēgļus, lai tie nebūtu jāpavada ziema Grieķijā. Tās saskaņā ar Dublins e, regulu sūtīs atpakaļ uz Grieķiju šo cilvēku. Tas Eh, apgrūtina mūsu darbus pie tā, lai dabūtu cilvēks prom no šiem nometnēs. Dublina nosaka, eh, principā Dublins eh, režīmu piemērošana tas ir vienkārši noziedzīgi. Grieķi nevar izpildīt Dublins kritērijus. Cilvēki šobrīd sūtīt cilvēkus atpakaļ, bēgļus atpakaļ uz Grieķiju nevar. Mēs knapi tiekam galā ar to, kas šobrīd jau ir Grieķijā. Mēs nedrīkstam jau kopā pārcelšanu un pārmitināšanu, jo tā vienīgais rezultāts būs tas, ka valstis izvairīsies eh, no saviem pienākumiem saistībā ar pārcelšanu. Paldies! Intvelds kundze nākamā. Paldies, priekšsarētāji! Paldies abiem kungiem par sniegto prezentāciju. Papildus tiem jautājumiem, kas jau tika uzdot, man arī ir daži. Es saprotu, ka ir dīvaini mazliet jūs nodrošināt īstenošanu kaut kam tādam, par ko panākta vienošanās, bet mēs ļoti kritiski vērtējam to, kas politiskā līmenī ir panākts. Uh, Es vēlētos noskaidrot, jo mani pārsteidz re, tādas reakcijas trūkums uz ziņojumiem par cilvēktiesību pārkāpumiem. Tikko ziņās dzirdēju stāstu par eh, Bulgārijas eh, labējo pašizveidotām eh, grupām, kas neļauj bēgļiem iekļūt valstī, Nu, tādas stāsti atkārtojas atkal un atkal, un to nevar īsti dēvēt par incidentiem. Kā jūs reaģētu uz šādiem ziņojumiem? Vai jūs vienkārši paziņojat Bulgārijas iestādēm, saka, nu, nu, tā vairāk nedariet? Vai jūs tiešām strādājat ar cilvēktiesību organizācijām? Otrakārt, jūs sakāt, ka visi bija sekmīgi, jo pieplūdums ir mazinājies, bet mēs esam arī secinājuši, ka pieplūdums pieaug citos maršrutos. Un vēlēs noskaidrot kaut ko vairāk par to. Nedomāju, ka vārds sekmīgi ir pareizais apzīmējums visai šai situācijai. Labākajā gadījumā mēs knapi tiekam galā. Mm, visa šī vienošanās, kas pat nav vienošanās, bet tikai paziņojums, eh, kas ir eh, smuki noformulēts apzīmējums preses relīzei. Un uh, Francijas tiesību sārga viedoklis, uh, kur viņš izteica iepriekš, ka kādam ir jāsūdz tiesā Eiropas Savienību, respektīvi Eiropas Savienības padome. Tas viss ir atkarīgs no vairākiem nosacījumiem. Viens no tiem ir vīzražīma liberalizācija. Uh, Jūs sakāt, ka septiņi kriteriji vēl ir jāizpilda un ir maz ticams, ka tas tiks izdarīts īstermiņā, un tad ir vairāk jautājumi attiecībā uz vairākiem kritērijiem, kas it kā ir izpildīti saskaņā ar komisiju, bet paskatoties rūpīgāk, tie nav izpildīti. Tur tikai Turcijas valdība saka goda vārds, mēs to tulīt izdarīsim. Uh, Cik liela jūsuprāt ir izredzes, ka tas viss tāpat izgāzīsies, jo nenabūs nu e, vīzu režīmu liberalizācija? Paldies, Koeliju kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Pieci secinājumi. Pārcelšanās ir ļoti zemā līmenī, un nepilngadīgo skaits, kas pazūd, ir pārāk liels Grieķija joprojām nav gatava atsākt e, šo darbu pilnā apjomā, tad dalība valstis joprojām nepilda ekspertu nosūtīšanas solījums, EASO ir steidzami jā, jāpapildina resursi un e, Schengen joprojām e, tās nosacījumi nav izpildījušies. Saskaņā ar UNHCR un IOM nelegāli uh, šķērsošana uh, vidus jūrai no Libānas uz Itāliju, no Lībijas uz Itāliju. Uh, ziņo, ka tātad tur ir uh, lielāks bojāgājušo skaits. Mēs redzam arī no Turcijas uz Itāliju ceļus. Jautājums ir vienkārši, vai mēs gaidām kārtējo traģēdiju, kas notiks, un ja šādi šķērsojumi notiks uz Itāliju, vai mēs centīsimies slēgt robežas ar Itāliju. Uh, Ja iniciatīva ir pārcelšana no Turcijas, vai mēs nesam pārāk tālu no tā, ko vēlamies? Nilsenkungs. Neskaitot to, ka pārcelto personu skaits ir pārāk mazs visu laiku bijis. Un e, rezultāts ir e, daudz sliktāk. Ko var darīt e, attiecībā uz, uz Ungāriju, kas e, nav uzņēmuši pašos pārcelšanai paredzētās bēgļus. Un attiecībā uz EASO, vai e, Jums nešķiet, ka aģentūrai ir jābūt e, daudz darbības spējīgākai, piešķirot vairāk resursus? Paldies, Gomešs kundze! Well, I, I will... Paldies! Es eh, varbūt neuzdošu jautājumu, bet eh, piekrītu Tubonu kungam, ko šodien dzirdējām, ka mums šis jautājums ir jāvērst tālāk uz Eiropas cilvēktiesību, uz Eiropas tiesu, kopienu tiesu. Un, protams, runājot par panākumiem, es atvainojos, eh, mēs jau neesam izpētījuši, kas būtu noticis par šiem alternatīvajiem ceļiem, ja tie būtu iekļauti vai būtu atrunāti šajā. Uh, nolīgumā, jo patiesībā tas ir pretrunā cilvēktiesībām. Bet mans jautājums ir par to, kā tas viss darbojas. Es saprotu, ka ir ļoti būtiska e, naudas piešķiršanas nobīde. Proti šī nauda atgriežas Turcijā, tā vietā, lai tiktu piešķirta. Uh, šīm pārcelšanas schēmām, kā to ir atrunājusi padome. Jūs sakiet panākumu panākumi, bet 28. septembrī Vansāns Koša stāstīja, e, ka neviens sīrietis, kurš atgriežas Turcijā, nav saņēmis pagaidu aizsardzības statusu, kā to paredz ar Turciju noslēgtais līgums. Un vēl bez tam uh, um, Eh, cilvēktiesību aktīvistiem eh, nav eh, bijis pieejama informācija par tiem, kur ir aizsūtīti atpakaļ uz Turciju. Man ir jautājums, vai jums ir kaut kas zināms par šiem cilvēkiem, vai jūs tiešām reāli pārbaudiet, kas notiek Turcijā. Un es vēlētos paģērēt, kā Liba dodoties savā vizītē uz Turciju, pārbaudīt, kas tur īsti notiek. Paldies, nākamais runātājs lūdzu. Zicina. Uh, Vaidneholcer kungs, paldies priekšsarētāji. Tā tik tiešām ir, ka uh, ir. Um, Respektīvi, kas notiek ar Sīrijas, Turcijas robežu? Vai tur ir arī nesistemātiski nogalinātas personas? Otrs jautājums ir absurdi vienkārši atjaunot Dublins transfers uz Grieķiju. Tas vienkārši vaiprāts. Treškārt. Pārcelšanas skaitļi. Ir labi, ka kaut kas beidzot ir izkustējies, bet jautājums ir, vai sarežģījumi ir saistīti ar Grieķijas pusi vai valstīm, kas ir solījušas veikt pārcelšanu cik daudz cilvēki ir faktiski šobrīd Grieķijas nometnēs, vai jūsu rīcībā ir skaitļi? Cik ir tie, kas varbūt caur Balkānu ceļu ir devušies jau projām uh, uz citām Eiropas daļām? Kā man ziņo, tad tas jau sen notiek. Vai jums arī skaidrības par situāciju nometnēs? Kad cilvēki ar invaliditāti, Un e, tie, kuriem nepieciešama medicīniska palīdzība, ir šausminošā situācijā, nesaņemot medicīnisku palīdzību vispār. Un pieminēta jau situācija ar iezīdiem. Viņus vajāja. Un šobrīd e, ap 1200 ir netālu no Olimpa, tur 600 gan arī ir bērni. Un e, daudz baidās, ka tojoties ziemai, cilvēki vien, tur vienkārši nosals. Ar Mosulas atbrīvošanu vai nesekos e, jauns bēgļu pieplūdums? Kā tiksiet ar to galā? Um, Paldies, nākamais Džedovska kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Karlos jau uzdeva piecus jautājumus, tāpēc eh, es uzdošu vēl burtiski pāris nosvītrot tos, kurus viņš jau uzdeva, bet vēl viens, un eh, tas ir par EOZA kapacitāti. Es apmeklēju Maltā, eh, un viens no jautājumiem, kur toreiz diskutējām, bija par šīs aģentūras darbības efektivitāti. Un jūs pieminējāt, un arī par tulkiem. Uh, Jūs sākumā pieminējāt, ka pārcelšanas ātrums ir ļoti lēns tieši tāpēc, ka nav e, konkrēta valoda tulku. Un tāpēc e, šie uh, līgumi tiek slēgti cauri aģentūrām. Ja tulki tiktu pieņemti darbā un nodarbināti patiešo, tad iespējams eh, gan pakalpojumi būtu ātrāk, gan, protams, daudzkārt lētāk. Mans jautājums, vai jūs paredziet kaut ko mainīt tulku un tulkotāju piesaistē? Un eh, es biju viens no tiem, kurš atbalstīja šo līgumu starp Eiropas Savienību un Turciju, manuprāt, tas bija loģisks. Tajā ir atrunāta vesela virkne jautājumu. Protams, šis līgums vai tā īstenošana jau neatrisinās visas pasaules problēmas. Ir vēl neatrisināta cilvēktiesība jautājuma, bet salīdzinot ar to, kas šeit notika un tur notika pirms gada, toreiz arī viesojies tajā re reģionā, šobrīd situācija ir būtiski uzlabojusies un pirms gada cilvēktiesība pakāpuma bija daudz vairāk zipelskundz nākamā. Thank you, Chair, but I think... Pa Paldies, priekšsēdētāja kungs, bet eh, ļoti daudz būtisku jautājumu, kuriem jāatbild, es jau uzdevu, tāpēc eh, palāžu savu runāšanu stūri garām. Jā, protams, mums ir jābūt arī laiku dodam atbildēm. Halāho kungs nākamais. Paldies, priekšsēdētāja kungs. E ir ļoti patīkam redzēt, ka Eiropas Savienības un Turcijas nolīgums ir nesis zināms rezultātus. Tomēr redzēsim, cik ilgi Turcija šo līgumu realizēs dzīvī, dzīvē, jo Turcijai jau ir skaidrs, ka Eiropa visticamākais savus solījumus neturēs par pārcelšanos runājot, rezultāti ir ļoti pieticīgi, neskatoties uz šeit tikko izskanējušo direktorātu optimismu. Vai jūs uzskatiet, ka tas ir reāls risinājums problēmai? Jo šķiet, ka ļoti liela daļa dalību valstu nepārcels, negatavojas pārcelt savus bēgļus lielā skaitā. Uh, Jūs teicāt, ka tā saucamās centrālais vidusjūras ceļš to vairs neizmanto tik daudz cilvēku kā agrāk. Tā tad eh, tas ir apmēram eh, pirms tika noslēgts Eiropas Savienības un Turcijas līgums, daudz izmantoja Turcijas-Grieķijas ceļu. Eh, kādi ir cilvēki, kāda ir to cilvēku tautība, kur caur Lībiju ierodas Itālijā? Barbara Spinelli nākamā lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Divi īsi jautājumi saistīti ar Turciju un Grieķiju. Vispirms par Turciju. Esmu lielā mērā nobežījusies tieši par to, ka Migranti, kuri ierodas e, e Grieķijas krastos, tiek izmantoti par atskaites skaitli. Protams, ir jāpalīdz visiem, un tomēr gala beigās tie, kur 16. gadā noslīks vidusjūrā, to būs vairāk nekā pagājušajā gadā. Un izšķirīgais jautājums, jeb izšķirīgais skaitlis tam vajadzētu būt citam, proti Vai Turcija ir droša patvēruma vieta bēgļiem? E, viens e, konkrēts piemērs, jo laika jau nav daudz. Runiet par 1,5 e, miljārdu eiro, kas ir paredzēti bēgļu atpakaļ uzņemšanai. Mans jautājums, e, kā šis finansējums tiks sadalīts un konkrēti, kā mēs zināsim, vai nauda tiešām nonāk bēgļu atbalstam un to socioekonomiskās situācijas uzlabošanai. Otrs jautājums 98% no bēgļiem Turcijā ne, nesaņem nekādu tiesisku un humanitāru palīdzību. Un e, tikai 15% no Sīrijas bēgļu bērniem apmeklē skolu. Tāpēc daudz bērni ir spiesti strādāt gandrīz kā vērgi. Tie bija jautājumi par Turciju, tagad jautājumi, kas ir saistīti ar Grieķiju. Tā tad eh, mēs zinām, ka šī atpakaļ pārcelšana nedarbojas un Grieķijas uzņemšanas sistēma buksē. Un eh, abas tiesas to jau savos nolēmumos ir vairāk kārt apstiprinājušas. Un to mēs varam lasīt arī komisijas ziņojumā, kas nesen tika sagatavots par Turciju un par tajā pieminētajiem spīdzināšanas gadījumiem. Arī bērnu un cilvēku ar īpašām vajadzībām situācija nav spīdoša. Un eh, arī atbalsta personāls tajā skaitā eh, dažādi E, tiesību sargājušo iestāžu darbinieki nav saņēmuši vajadzīgo izglītību. E, pēc manām domām komisija neveic pietiekami, un e, Grieķija arī neveic pietiekami. Un visbeidzot, Sarāja Posts, saka priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāja kungs! E, lielākie daļa jautājumu, kurus vēlējos uzdot, jau tik uzdoti, bet es vēlējos uzdot ko līdzīgu Barbaras teiktajam. Vai komisija zina, cik daudz no šiem 2,7 miljoniem Sīrijas bēgļu, kur šobrīd atrodas Turcijā, cik daudz šiem bēgļiem ir pieejams dažādi uh, dažādi pakalpojumi, piemēram, cik šo bēgļu dzīvo bēgļu nometnēs un cik uz ielām. Atceros, kad Istambulā viesojos uz ielām bija vājprātīgi daudz bēgļu, viņiem nebija vietas nekur. Tajā skaitā arī bērni. Un tad, manuprātā, nāk šie trīs miljārdi, ko Eiropas Savienība ir atdevusi Turcijai, kā komisija kontrolē. Uh, vai šī nauda tiešām nonāk tiem cilvēkiem, bēgļiem, kuriem tā ir e, vajadzīga. Un tagad e, šie astoņi kritēriji. Vakar Zviedrijas e, Eh, Zviedrijas televīzijā eh, uzstājās Turcijas eh, ārlietu ministrs un draudēja, tiešā veidā draudēja bļaujot, ka ja Eiropas Savienība neko nedarīs, tad viņi vienkārši palaidīs tos bēgļus pāri robežai. Tātad, kā komisija ir gatava šādiem Turcijas draudiem un ko vispār darīt ar Erdogānu un viņa huntu? Paldies! Varvēja kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ļoti daudz tādu izsmaļošu jautājumu, mēģināšu uz tiem atbildēt, cik nu labi varēšu, bet eh, atvainojos, ja iepriekš, ja varbūt uz kādu no šiem jautājumiem nevarēšu atbildēt, bet ja tas jums šķitīs pietiekami svarīgs, tad lūdzu atgādiniet, lai to izdara, prot, lai atbild. Vispirms eh, par pārcelšanu. Iespējams, ka Nilsen kungs eh, piebildīs vēl ko, bet eh, pār, par pārcelšanu. Eh, procedūras, tā kā jūs teicāt, nedarbojās, bet es varu droši apgalvot, ka procedūras ir izstrādātas un tās darbojas. Un kā jau es teicu, pēdējo mēnešu laikā pārcelšanu skaits ir būtiski pieaudzis, un iemesls kāpēc eh, pārcelšanas skaits nav vēl augstāks, ir nevis tāpēc, ka trūkst kapacitātes, jo Grieķijai eh, nav, eh, nav tā, ka tā ir pārcēlus resursus salām. Nē, patiesībā Grieķijas migrācijas dienests ir palielinājis resursus un pārcelšanas skaits pieauga. Būtiskākais trūkums un tāds vājais punkts ir dalību valstu, ā, dalību valstu iesniegumu iesniegšanas ātrums. Tas ir tas, kas buksē šajā pārcelšanas schēmā. Vairāk no deputātiem pieminēja Dublinas transferus un kā darbojas šī Dublinas regula. Es eh, esmu lasījis arī citus komentārus, bet, ja es nemaldos, tad komisijas oficiālā nostāja atbildot uz šo jautājumu ir tāda, ka vēl eh, nav pieņemts lēmums, ko darīt ar šiem Dublinas transfēriem. Tā tad vairāk arī nevarēšu neko piebilst par šo jautājumu. Tika uzdots jautājums par. Es saprotu, ka tā ir tāda sociāla programma uh, which is, which is... par kartiņām, par pārtiks kartiņām, un tā ir pasaules um, organizācija, kur ir izstrādājuši šo schēmu. Un um, arī mani kolēģi Eko ģenerāla direkt, direkcijā ir nolēmuši palīdzēt miljonām Sīrijas bēgļu, bet eh, palīdzēt tieši tiem, kuri atrodas vislielākajā vajadzības zonā. Un eh, šī sistēma tika izveidota, lai pēc iespējas samazinātu šīs sistēmas nelietīgas izmantošanas risku. Un eh, šeit nonāku līdz atbildēšanai tiem, kuri uzdeva jautājumu, kā mēs uzraugam uh, finansējuma izmantošanu un kā mēs to uzraudzīsim turpmāk. Komisija pieturas pie jau ierastās procedūras, tātad um, viens ir šīs te pārtikas kartiņas, to mēs finansējam ar ļoti tipiskiem ekonomiskiem instrumentiem, tātad mums ir uzticami sadarbības partneri, un viņiem grāmatvedībai ir jābūt pilnīgā kārtībā, viņiem ir jāatskaitās, kā viņi izmanto mūsu doto naudu, un otra nauda nāk no IPA fondiem, un arī šeit darbojas jau iedibinātā procedūra ar eh, normāliem kritēriju izpildes prasījumiem a number of, of uh... Vairāki deputāti pieminēja diskusijas, uh, kas viņiem ir bijusi ar apvienoto nāciju CH. Es nevaru par to tā sīkāk neko pateikt, jo es nezinu, kad šīs diskusijas notika. Jā, ir tā, ka kādu brīdi bija šaubas arī no augstā pārstāvi puses, ka varbūt eh, nav tā īsti skaidrības, kas notiek un kas notiks ar sīriešiem, kur tiek atgriezt atpakaļ, bet eh, es viņam uzdevu jautājumu personīgi un sarakstē tiešām apstiprinājās, ka šobrīd problēma ir atrisināta. Viņiem ir iespējas kontrolēt eh, un sazināties ar tiem sīriešiem, kuri ir atgriezti atpakaļ, Šobrīd 53 eh, sīrieši, eh, kuri ir brīvprātīgi atgriezušies, 44 eh, no tiem ir saņēmuši šo te pagaidu patvērumu statusu, un deviņi ir devušies atpakaļ uz Sīriju, un viņiem šis te pagaidu um, bēgļu status vai pagaidu aizsardzības status uh, ir apņemts, vai arī viņi to vispār nepieprasīja. Tas vienīgais, ko var piebilst atbildot uz šo jautājumu. Jāso. Jāso un tās resursi. Vai tie e, netiek ļaunprātīgi izmantoti un arī par e, tulkošanu. Laika gaitā Mēs e, tiešām redzam, ka EOZO atbalsts Grieķijas varas iestādēm ir mainījies. Un šobrīd ir tā, ka e, tulki tiek nolīgti patiešo tieši jūsu pieminēto iemeslu dēļ. Un, protams, viņi arī e, tādā ļoti vietējā un konkrētajiem problēma situācijām, tuvā situācijā cilvēkus nolīkst. No otras puses, eh, nav jau nemaz tik viegli no tirgus eh, tā uzreiz dabūt bēgļu jautājumu ekspertus. Un eh, šeit šķiet ir arī lielākā problēma un ahilē papēdes, tāpēc mēs vēlamies, lai dalību valstis vairāk iesniegt šos iesniegumus un lai uh, patvērumu process vēl vairāk pātrinātos. Jautājums par tādā vispārīgākā plānā par cilvēktiesību situāciju. Komisija ļoti nopietni izturs pret visiem cilvēku tiesību pārkāpumu ziņojumiem. Un eh, vēlējos pateikt, ka mēs ļoti regulāri par šiem jautājumiem diskutējam arī ar Turcijas varas iestādēm. Diskusijās dažkārt iesaistam arī nevalstiskās organizācijas. Un uh, Es jums garantēju, ka e, ziņojumā, kas tiks sagatavots līdz šā gada beigām, mēs arī par to runāsim. Vienmēr tiekoties ar žurnālistiem vai ar citiem ieinteresētajiem, man tiek uzdots viens un tas pats jautājums. Kas notiks, ja līgums izgāzīsies? Es vienmēr esmu iestājies par to, un par to man arī maksā. Mēģināsim strādāt pēc iespējas labāk. Mēģināsim darīt visu, lai Grieķijas varas iestādes līgumā atrunātos noteikumus izpildītu. Negrasos šeit spekulēt, kas notiks, ja nē, tātad es daru savu darbu un ceru, ka tas palīdzēs procesam. Vairāk runātāji pieminēja citus ceļus un citu ceļu parādīšanos. Un jūs jau eh, man uzdeva jautājumu, kādas tautības cilvēki ierodās. Es mēģināju atrast tabulu, kādas tad ir tās tautības, kas ierodās. Bet, eh, protams, es jums izsūtīšu šo tabulu vēlāk, ja vēlaties. Bet eh, tā gal, lielos vilcienos runājot, tieši Āfrikas kontinenta iedzīvotāji izmanto šo tā saucamo vidus, vidusjūras ceļu, tātad pārceļoties no Lībijas uz Itāliju. Patiesībā es pārbaudīju skaitļus un pagājušajā gadā vairāk tūkstoši sīriešu izmantoja šo ceļu no Lībijas uz Itāliju. Un tas vairs neparādās tā tad. Es konkrēti nevaru pateikt, ka neviens sīrietis vairs no Lībijas neierodas Itālijā, bet patiesībā es gribētu teikt, ka nē. Līdz ar to migrācijas ceļu nobīde notiek. Protams, cilvēki jau izvēlas citus ceļus, ja tā ir vieglāk, piemēram, mēs redzam, ka migrācijas aktivitāte uz Bulgārijas robežas ir pieaugusi, bet eh, tādo, tā lielos vilcienos runājot, šobrīd paraugoties uz bēgļu skaitu, kas ierodas valstī, šis skaitlis ir samazinājies, būtiski samazinājies. The Greek, ah, there, there were questions and, and very Man tik uzdoti ļoti adekvāti jautājumi, pamatoti jautājumi par to, kas notiek Grieķijā. Kas notiek Grieķijā nometnēs, Grieķijas ziemeļos. Atbildot uz šiem jautājumiem, vēlētos pateikt, ka arī kolēģi no DG Econ ir atvēlējuši ievērojams summas dažādām palīdzības, palīdzības sniedošām organizācijām, un šī finanšu atbalsta nolūks ir padalī, padarīt eh, dzīvošanas apstākļus šajās nometnēs piemērotas ziemai. Tur piedalās arī DG Home, strādājošiem. Tā tad jā, mēs mēģinām pēc iespējas vairāk cilvēkiem nodrošināt ziemai adekvātus apstākļus un vispār labākus dzīves apstākļus. Pie tā tiek strādāts un strādāts daudz par jautājums par pārmēr lielo blīvumu. Es gribēju teikt, ka šajās bēgļu nometnēs kontinentā e, pārāk liels cilvēku blīvums nav, bet uz salām ir gan. Te arī beigšu, ja neatbildēs kādu jautājumu, tad lūdzu man to atgādiniet un vai mutiski vai rakstiski to izdarīšu. Yeah, just to pick up on, on some of the other questions also. Uh... Jā, jautājumi tālākie jautājumi parunāk par EASO tādā plašākā jomā. Nu, protams, ka jāatgadinās, ka jāsā ir atkarīgi no tā, ko dalībvalstis nu, piedāvā ekspertu resursu ziņā. Var tālāk koordinēt to visu, bet jāsaka, līdz šim nu, šī gan nav tā joma, kur tie lielākie sastrēgumi šobrīd jordas bet tāpat laikā tas ir problemātisks jautājums, un to mēs arī ņēmām, tā, ņēmām vērā, sagatavojot jauno patvērumu aģentūras priekšlikumu, kā pārliecināties, lai eksperti ir pieejami, kā ar īsu, nu, tādu termu, paziņošanas termiņu tomēr var saņemt resursus. Kas attiec uz dalībvalstīm, kas nepiedalās um, šajos lēmumos, no nu, Austrijas gadījumā ir pagaidu apturēšana, ja viņiem jāizpild vispirms savas saistības, tad, tad tas ir viens. Savukārt, kas nav labi, ir tas, ka Ungārija nav vispār pieņēmusi nekādu relokalizāciju polī tāpat kopš aprīļa. Un no komisijas puses mēs sev rezervējam iespēju eh, nu, rīkoties, īstenot pasākumus saskaņā ar līgumu, bet pagaidām lēmums par to vēl nav pieņemts, kas attiecas uz turpinājumu, respektīvi darbību pēc referendumu un iespējamām pēc nu, konstitucionāliem izmaiņām, nu, par to es komentārs neizteikšu. Visbeidzot, Dublina un transferu atsākšanu uz Grieķiju. Atgādināšu, ka te runājam par sistēmiskajām, stitiskām kļūmēm patvērumu sistēmā, kas pastāv jau vairāk kā piecus gadus, un tam bija jāpieliek punkts. Visas dalībvalstis piemēro atbilstīgi Dublinas uh, regulu un sarunas par jauno sistēmu, pamatojas uz šādiem pamatiem. Tas ir svarīgi, ja vēlamies stabilizēt visu šo sistēmu, migrācijas politiku, un tas, protams, saistīts arī ar normālu Schengen sistēmas funkcionēšanu. Bet, nu, protams, jebkāda veida turpmāka transfēra atsākšana, bet, kā jau teicu, mēs vēl neko tādu nerekomendējam, būs jāies no tā, ka jāņem, eh, būs jā, tai būs jāizriet no tā, ka jāņem vērā visi tie izaicinājumi, ar ko Grieķija šobrīd sastopas. Paldies! Liels paldies! Paldies jums abiem! Gribētu teikt jums abiem lūko, ir īpaši Vervie kungam. Es saprotu, ka nav īpaši patīkami ierasties šeit, redzu to arī jūs no, nu, ķermeņa valodas gandrīz, bet gribēju teikt, ka pirmām kārtām, un tas tādā pozitīvā gaisotnē, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs turpinām šo dialogu ar jums. Mūsu darbs ir pārbaudīt situāciju, um, kas ir ārkārtīgi problemātiska, un tā mēs pavisam oficiāli varam teikt šo ES Turcijas vienošanos relokalizācijas jomā mēs tiešām raugāmies vismaz uz tādu sākotnēju embriju līmeņa pārmitināšanas politiku. Bet, nu jā, kopēji apstākļi ir ļoti sarežģīti politiski cilvēktiesību jomā, un mūsu darbs ir pārbaudīt šo situāciju pēc iespējas sīkāk. Mēs darbojamies politiskā vidē, tas ir mūsu pienākums. Jūs esat savukārt koordinators šajā ļoti sarežģītajā vidē un apstākļos, un mēs šos kontaktus vēlamies ar jums uzturēt ja bez šiem kontaktiem nekas nevar nopirkt, tā, notikt, tāpēc ārkārtīgi svarīgi, ka jūs esat ieradies šeit. Un Nilsen kungs, eh, cik labi, ka mēs to varam darīt. Protams, ka visas šīs tikšanās reizes būs vienmēr tādas intensīvas paskarbas, bet dialogu vēlamies uzturēt varbūt pat nedaudz biežāk, jo tik daudz jautājumu mēdz no jauna uzpeldēt cilvēku tiesību jomā, tie ir strateģiski jautājumi un deputātiem, nu, bija iespēja tos visai skaidri izklāstīt šodien. Mums šodien vienkārši vairāk nav laika, nevaram tālāk papildināt jautājumus, uzdot ko papildus, pat tad, ja deputātiem likās, ka viņi nesaņēma atbildes pietiekamā mērā. Turklāt, protams, šādi uzklausot deputātus, jūs redzat arī citu valstu nostājas, mēs runājam par Grieķiju, citām valstīm nav jau ne. Ir jau pilnīgi skaidrs, ka nostājas Eh, nereti uz vietas arī mainās. Un man sajūta ir tāda, ka neskatoties uz to, ka jūs, jums varbūt nepatīk īpaši šeit ierasties, es tomēr gribētu, lai jūs varētu to darīt biežāk, pastāstīt mums par to, kas notiek, jo tādā veidā mēs arī varētu sakot līdz tam laika grafikam, tie ir strateģiski cilvēktiesību jomā, kas praktiski notiek uz vietas un tam līdzīgi. Tātad tas ir mans lūgums. Tātad maijā, jūnijā jūs bijat pagājušais. Jāsaka, nu šī pauze visai ilga starp abiem apmeklējumiem, tas būtu vienkāršāk un vieglāk gan man, mums, gan jums, ja jūs ierastos biežāk un uh, pastāstītu. Mēs īstenojam parlamentāru kontrolas funkciju, te arī ir cilvēki, kas pārzina lietu, cilvēki, kas ir uz vietas gatavi strādāt, uh, kā Gomeša kundze teica, um, delegācijās un tam līdzīgi. Un tāpēc mēs tiešām augstu vērtētu, ja jūs būtu biežāk. Tātad vēl paldies, ka ieradāties, paldies kolēģiem par lakoniskiem jautājumiem. Un mazliet mēs esam laiku pārstieguši, bet nu pilnīgi skaidrs, kāpēc tas tā notika. Paldies tātad kolēģi vēlreiz visiem. Kolēģi, vēl viens svarīgs jautājums, kas arī ir saistīts ar minēto, respektīvi progresa ziņojums par kopējo Eiropas patvērumu sistēmu ar prezidentūras pārstāvu klātbūtni uz to, tas mums ir pārstāvis šeit klāt, ja mēs varētu pavisam ātri tad izskatīt šo jautājumu. Tā ir viedokļa apmaiņa. So we move on to this related item. Nu tā tad lūk, kā jau teicu, kopējās Eiropas patērums sistēmas reforma. Slovākijas prezidentūras pārstāvi ir klāt šeit, lai īsi pastāstītu mums. Priecājos jūs redzēt šeit uz podījuma. Uh, lai pastāstītu par debatēm, kas notika Tieslietu un iekšlietu padomē pagājušajā nedēļā attiecībos dažādiem priekšlikumiem, kas veido daļu no patvērumu pakotnes. Tāpēc došu Eh, Šimanaka kungs jums vārdu, lai jūs sniedzat mums lūk šādu īsu mm, izklāstu. Tam gan jābūt tiešām ir diezgan īsam izklāstam, es atvainojos arī kolēģiem iepriekš, ka mēs nevaram īstenot tādas plašākas debatas, bet vismaz mēs uzklausīsim jūs, un tad, ja būs kaut kādi tālāki jautājumi, tad mēs varam rast darba kārtībā laiku kaut kad vēlāk. Nu, lūk, Šimanaka kungs, jums tad, nu, uz tādiem ievadvārdiem, nu, varbūt piecās minūtēs jūs varētu iekļauties, tas būtu ļoti jauki. Oh, yeah, okay. Please go ahead, Mr. Simonak. This is the JHA report back, colleagues. Thank you very much, Mr. Paldies priekšādātāji. Centīšos izteikties pēc iespējas lakoniskāk, un tāpat laikā sniegt pietiekam daudz informācijas. Kā jūs zinat, komisija lika priekšā likumdošas priekšlikumus par mm, patvērumu sistēmu divos eh, posmos, divās kārtās, aprīlī un tad jūlijā. Uh, bet tāpat laikā prezidentūra šos priekšlikumus skata kā savstarpējus, um, savā starpā saistītus, viens no otru atkarīgus priekšlikumus, kas veido vienu tādu daudzšķaitņainu kopumu. Prezidentūra ir pieņēmusi lēmumu šos priekšlikumus padomē arī apstrādāt, tātad strādāt pie tiem. Esam izveidojuši trīs ceļu pieeju Pirmā no tie, pirmais ceļš tātad saistīts lūk ar Eirodoka regulas projektu un regulu par patvērumu aģentūru. Prezidentūra paredzēja šos dokumentus eh, skatīt līdz prezidentūras beigām, panākot padomus nostāju par šiem abiem dokumentiem paralēli, norisināsies darbs un debates par Dublinas regulas pārskatīšanu, patvērumu procedūru regulu, eh, uzņemšanas eh, noteikumiem un tā tālāk. Šie dokumenti, dokumenti mūsuprāt, ir tāds kā tāda otrais slānis, tāds sekundārāks slānis ar dokumentiem, jo tur iet, iet, ietilpst ārkārtīgi daudz koncept, daudzas koncepcijas, kas ir visiem šiem dokumentiem kopējas, kopīgas. Un tas ir tā kā tāds apakšslānis visam. Un trešā daļa, mūsuprāt, ir pārmetināšanas ietvara pārskatīšana. Šī prezidentūras pieeja saņēma apstiprinājumu arī, arī padomē, ceturtdienas sanāksmē, un tagad ļaujiet man īsumā pastāstīt par to, kādas vadlīnijas saņēmām attiecībā uz dažiem no mūsu priekšlikumiem par Eirodak. Apspriedām ne, vēl neapspriestos jautājumus ar delegācijām. Delegācijas pārsvarā pauda atbalstu mērķiem, kas paustu priekšlikumā un atbalstīja arī iespēju pagarināt termiņu tiesības sargājošu iekļāvu iestāžu piekļuvēju Eirodak daudz dalībvalstis ap, atbalsta vienkāršot un pagarinātu pieejumu varas iestādēm Eirodak uzglabātajiem datiem. Par patvērumu aģentūru. Dalībvalstis kopumā atzinīgi vērtēja priekšlikuma mērķi, kā arī mērķi spēcināt eh, pašreizējās EASO lomu un pilnvars. Viens no jautājumiem, kas tika apspriests, nav atrisināts, ir mehānisms uzraudzībai un izvērtējumam attiecībā uz patvērumu un uzņemšanas sistēmām dalībvalstis. Dažas valstis ierosināja, um, uzskatīja, ka pārāk daudz um, līdzekļu tiek tēlā, tērēts um, šai aģentūrai, un tas būtu jādara dalībvalstu līmenī prezidentūra guva zināmas pamatnostādnes no tā visu un cerams varēsim izveidot tādu kopēju padomas nostāju, pamatojoties uz dzirdēto līdz gada beigām. Tālāk. Dublins regula. Padomē finalizējām pirmo tehnisko izvērtējumu. Vairākums delegāciju piekrīt tam, ka nepieciešama pa, reforma pašreizējā Dublin, Dublinas noteikuma kopumā un atbalstīt galvenos priekšlikumu mērķus. Respektīvi to, ka jāpātrina un jāpadara efektīvāka eh, darbība dalībvalstī, kas atbildīga par pieprasījumu izskatīšanu un sekundāro kustību eh, izvērtējums, kas attiec uz korģējošo mekanismu kas, protams, ir tāds jauns un varbūt tas redzamākais jaunais elements šajā priekšlikumā prezidento šobrīd meklē veidus, kā konstruktīvi, un es vēlreiz uzsvaru, konstruktīvi debatēt par šo priekšlikumu. Patvērumu procedūra regula un uzņemšanas nosacījumu direktīva. Te turpinās tehniskais izvērtējums padomē kāpēc neesam pavirzījušies vairāk uz priekšu, salīdzinājumā ar citiem, nu, tāpēc, ka šie priekšlikumi tika saņemti tikai jūlijā, un, nu, pavisam vienkārši dalību valstīm nav bijis laika tos izskatīt un izanalizēt, tie ir ārkārtīgi daudzšķaitnēni, dažādi, sarežģīti, arī nozīmīgi. Un, kas nav mazsvarīgi, Eiropas pārmitināšanas ietvars Padomu noturēja politikas debats par šo jautājumu, un ministri kopumā atzinīgi vērtēja priekšlikumu mērķi un uzsvēra, ka pārmitināšana kā koncepcija ir daļa no risinājuma, lai uzlabotu migrācijas plūsmu pārvaldīšanu. Debates ir bijušas visai sarežģītas, un prezidentūra ņem vērā visus viedokļus, kas tika pausti mēs uh, patiešām ceram, ka tā visa rezultātā mums izdosies atbilstīgi pie šī priekšlikuma konstruktīvi turpināt darbu esmu gatavs tālāk atbildēt uz jūsu jautājumiem. Lielas paldies! Vai kādam ir kādi konkrēti jautājumi? Sofija Intvelda pirmā. Nu, tāds vispārīgs jautājums no manas puses. Paldies par svaigāko informāciju. Es saprotu, ka jūs, protams, runājat 28 dalību valstu vārdā, līdz ar to situācija jums līdz ar to nekļūst vieglāka, bet es jāsaka, esmu visai pārsteigta par to, ka trūkst šīs steidzamības sajūtas visā šai procesā. Tad, kad runājam par citām jomām, tādām kā, es nezinu, uh, nu, drošības pasākumi vai Turcijas vienošanās, vīzu liberalizācija, tad visi tūlīt pat par kaut ko vienojas, piekrīt eh, pātrinātās izskatīšanas procedūrām, pārlec pāri visām normālajām procedūrām, bet šajā gadījumā ne. Man šis jautājums šķiet steidzams, tas taču ir tāds ļoti akūti nozīmīgs jautājums. Lielākā daļa cilvēku šo situāciju sauc par krīzi, un ja tā ir krīze, nu vai tad mums nevajadzētu rēģēt kaut kā ātrāk? manuprāt, padoma varētu šeit, nu, pišķi vairāk pacensties. Es vēlētos saprast, kāpēc tas tā ir, ka padoma pēkšņi šo jautājumu vairs neuzskata par krīzes situāciju. Jā, diezgan nu, tieši jautājums. Holmajers kundze. Jā, papildinot Sofijas Intvelds jautājumu, man radies iespējas, ka tagad, tāpat kā iepriekš padomē, uh, nesteigšanās vairākos jautājumos ir īpaši jūtama, gan strādājot pie Dublinas, gan arī pārcelšanas jautājumiem, un tas padara darbu prezidentūrai ļoti grūtu un nebūtu nevienkārši. Konkrēts jautājums par mm, pārmitināšanu. Šobrīd mēs apspriežam vīzu kodeksu jautājumu. Uh, Un saprotam, ka dalību valstis humanitāros vīzas neuzskata par daļu no šī kodeksa, bet vēlas to redzēt pārmitināšanas kontekstā. Vai jūs varat apstiprināt, ka humanitārās vīzas tiks iekļautas pārmitināšanas schēmā? Un ka tādējādi mēs tad tiksim uz priekšu šajā jautājumā, jo tā būtu tā elastīgāka iespēja nekā izmantot tikai un vienīgi pārmitināšanu. Jo humanitāras vīzas no vienas puses, un tad no otras puses eh, pārmetināšanas schēma, tā, kā tiešām kopā būtu tāda pārcelšanās uz dzīvi jaunā vēl, eh, valstī. Bjorks kundze. Paldies. Izteikšos īsi. Esmu referente pārmitināšanas priekšlikuma dokumentam. Vēlos vairāk uzzināt par to, vai jūs apspriedāt šo priekšlikumu un vai nacionālo programmu stiprināšana un paplašināšana šai jomā tika atbalstīta? Un vai es runājāt par to, kā palielināt skaitļus attiecībās pārmitināšanu, jo tie ir divi svarīgākie jautājumi, kas man aktuāli un kas mani interesē attiecībā uz, arī uz visiem citiem pārstāvjiem no dalību valstīm. Turklāt, vai jūs esat spieduši par laika grafiku šai ziņā? Anna Gomeša tālāk. Vai jūs zinat, ka mums ir izveidota eksperta grupa, kas nodarbojas ar Dublinas pārskatīšanu? Respektīvi sakot, ka tā varētu būt nevis sistēma, kas pamatojas uz tādu kavējošu un um, piespiedu sistēmu, mēs drīzāk varētu veidot sistēmu, kas pamatā ir aizsardzība un sadarbība patvērumu meklētājiem. Un vai padome ir apsvērusi iespēju izmantot pagaidu patvērumu procedūras, tā kā tas tika izveidotas 90, un izmantotas 91. gadā saistībā ar Kosovu. Un vai padome jebkad ir apspriedusi nepieciešamību atvērt drošus un legālus ieceļošanas veidus šiem patvērumu meklētājiem, lai viņi nebūtu tā, lai nebūtu tā, ka viņus kāds mm, lūk, nu, pilnīgi piespiež ierasties pie šiem, pie, pie šīm robežām un tad nelegālā kārtā prasīt šos pietverumus. Un vai padome vispār apsver, ko tas var nozīmēt, ka tik daudz cilvēkiem tiek burtiski ignorētas pamatiesības šajos pašreizējos apstākļos? Barbara Spinelli, please. Barbara Spinelli vēl. Paldies! Man ir jātads papildus jautājums. Tas izriet no tā, ko Sofija Intveld teica par padomus nevēlēšanos saskatīt šīs krīzes steidzamību. Gribēju jums vaicāt. Vai šī nevēlēšanās saskatīt notikuma aktualitāti ir saistīta ar to, ka pastāv uh, arī padomē tāda kā apakšgrupa, kurā ietilps tādas valstis, kas ir ar visai spēcīgu opozīciju pret patvērumu politiku. Tādu patvērumu politiku, kuras pamatā būtu solidaritātes ar dalību valstīm, un viņas pauž ļoti spēcīgu pretestību pret pār relokalizācijas pasākumiem. Un, kad runāju par šo apakšgrupu, es domāju Višegradu gr valstu grupu. Jūsu valsts, protams, ir viena no šīs grupas, vai ne tā? Uh, Es, protams, saprotu, ka jūs šodien runājat eh, kā rotējošās prezidentūras pārstāvs, bet jūs vienlaiks taču pārstāvat arī savu valsti. Jūs pārstāvat dalību valsti, kas piedar pie Višagrads grupas. Thank you. Uh, I will try to be as... Uh, es centīšos atbildēt pēc iespējas lakoniskāk uz šiem jautājumiem šķietamais eh, steidzamības trūkums rēģēt uz krīzi. Vēlos jums apliecināt, ka pašreizējā prezidentūra uzskata to, ka par lielāko prioritāti konkrēti es runāju par uh, priekšlikumiem saistībā ar patvērumu. Esmu pārliecināts par to. Es atturēšos no komentāriem par to, kā delegācijas prioritizē darbu pie šiem dosjē. Piekrītu, ka darba temps varēja būt ātrāks, bet es arī atzīstu, ka ne jau prezidentūra kavējās, bet dalība valsts ir tās, kurām ir nepieciešams analizēt, eh, padzināt, analizēt priekšlikumu. Es neuzskatu, ka šeit ir steidzamības trūkums vai ne, trūkst izpratnes varbūt par krīzi. Nē, es tam nepiekrītu. Vai trūkst vienotības eh, padomē, kā Holmērs kundze prasīja? Jā, es teiktu, ka pietrūkst vienotības Mēs esam ļoti tālu no vienprātības par daudziem jautājumiem. Un tas ir mūsu prezidentūras eh, pamatmērķis - atrast tos elementus, kur ir vienotība, st un strādāt eh, pie tiem jautājumiem, kur nav. Par humanitārajām vīzām. Jā, tāda ir prezidentūras ideja - paskatīties, kā humanitāro vīzu eh, elements var tikt iestrādāts pārmetināšanas priekšlikumā vēl esam ļoti agrīnā stadijā, cenšoties noskaidrot, kā tas var būt iespējams. Par pārmitināšanu bija jautājums, vai tieslietu iekšlietu padome ir apspriedusi nacionālo schēmu ietvaros palielināt eh, vietu skaitu. Nē, eh, padome neapspriež nacionālas schēmas. Šādu nacionālu schēmu aspekts kā skaitļus mēs neapspriedām. Cerudien mēs debatējām par Eiropas Savienības eh, pārmetināšanas ietvaru. Un eh, balstījāmies uz komisijas sniegto informāciju. Kā jūs zinat, tur nav iekļaut konkrēti skaitļi. Par Dublins pārskatīšanu. Aizvietojot piespiedu uh, pieeju tā vietā mudinot uz sadarbību un solidaritāti. Mēs apzināmies ekspertu darbu, tā skaitā tos ekspertus, kas strādā parlamentā. Ir bijuši va vairāk interesanti pētījumi, kur publiskojuši Eiropas parlamenta dienesti, un var jums apliecināt, ka tie ir saņēmuši uzmanību, kāda tiem nepieciešama. Kas attiecas uz pagaidu aizsardzības direktīvu? Jūs prasījāt, eh, vai tā ir tikus izmantota. Es teiktu, šis instruments nav ticis izmantots un nav apspriests vienkārši iemeslu dēļ. Komisija, kurai būtu jānāk klajā ar priešlikumu izmantot pagaidu aizsardzības eh, direktīvu, nav vērsusies ar šādu priešlikumu ne pagājušajā gadā, ne šogad. Līdz ar to padome nevarēja lēmt par šo jautājumu. Tā tik tiešām ir, ka padome arī ir atturējusies no šī instrumenta apspriešanas pēc uh, e, pašiniciatīvas. Višagrads grupa un iespējami iemesli, um, e, kāpēc ir šāda nevēlēšanās darboties. Es atgriezīšos pie pirmās atbildes, ko sniedzu. Es nedomāju, ka šeit varbūt ir kādas izpratnes trūkums par krīzi. Jā, es pārstāvu gan prezidentūru padomē, gan arī savu valsti. Es neesmu tiesīgs uh, lēmt par to, vai Slovākijas valsts pietiekami um, īsteno godīgu starpnieka principus Es teiktu, ka tas drīzāk, lai ir citiem, ko spriest, vai mēs to darām vai nē, pietiekami labi. Manuprāt, katrā ziņā pats ne, nevēlos par to spriest, tas jādara citiem. Sofija, jūs zināt, mums laiks nav vairāk. Ko jūs vēlaties? Paldies par eh, godīgu atbildi. Es saprotu, ka ir grūti atrast vienošanos, bet tas. N Šeit arī tas nav vienkārši. Mums arī ir ļoti atšķirīgi viedokļi, bet visas grupas, kas šeit ir klāt, vēlas uh, panākt eh, rezultātus. Esmu viena no uh, referentēm par uzņemšanas priekšlikumu. Mēs strādājam pie laika grafika, kas ļautu mums sākt sarunas pavasar sākumā. Ja Slovākijas prezidentūra varētu uh, Eh, mazliet pātrināt darbu un censtos nonākt pie rezultāta, kas ļautu mums sākt sarunas, tad varbūt mums pat eh, vasarā kaut kas jau darbotos, un nu, vismaz līdz vasarai mēs būtu kaut ko pieņemtu. Tas, bū, tas bija pat noderīgi ļoti. Paldies, Sofija, saprotu, ko tu vēlēsi sacīt. Ir bija politiskas lietas, kas tika pieminētas. Uh, prezidentūras darbs, protams, virzot uz priekšos eh, dosjē, un es saprotam, ka ir ļoti grūts eh, šis darbs, kas jums jādara, un es vēlēs izteikt savu atzinību prezidentūrai. Es saprotu, cik sarežģīts darbs tas ir. Paldies eh, par to, ka ziņojāt mums par to. Citi jautājumi. Ja nē, tad nākamā sanāksme 20. oktobrī 9. no rīta. Ar to arī beidzam darbu.